Good afternoon, colleagues. Labu pēcpusdienu visiem, kolēģi. Atvainojiet, ka iekavējam sanāksmes sākumu nedaudz. Mēs pabeigsim ātrāk nekā paredzēts, proti pulksten puspiecos, laipni lūgti. Šodienas sanāksmē mums ir jāizskata trīs jautājumi, un uh, visu pirms mēs uh, sveicam mūsu vidu um, ģenerāla, ANO ģenerālsekretāra īpaši pārstāv jautājumus par starptautisko migrāciju Luīzu Arboru. Mēs apmainīsimies viedokļiem par uh, globālo paktu par drošu sakārtot un likumīgu migrāciju. Tas viss notiek uh, saistībā ar Ņujorkas deklarāciju, proti tiek īstenot turpmākie pasākumi. Mēs eh, arī pie mm, Starptautiskās migrācijas komitejas eh, darbiem esam eh, pieplīdzējuši 19. septembrī daži deputāti bija arī Ņujorkā, kad runa bija tieši par to šo globālo paktu un drošu likumīgu migrāciju. Um, runa bija par starptautisko reakciju Um, un šīs reakcijas uzlabošanu uz migrācijas krīzi. Un to visu arī sauc par Ņujorkas deklarāciju. Trīs kolēģi no uh, parlamenta um, aktīvi piedalījās Ņujorkas deklarācijas sagatavošanu, un es varbūt varētu arī tālāk stāstīt jums par Ņujorkas deklarāciju, bet labāk uzklausīsim Luīzu Ārboru, un tad arī padiskutēsim nedaudz, jo daudziem kolēģiem, es domāju, būs ko teikt, viņi daudz arī ir piedalījušies Ņujorkas sanāksmēs. Tā kā mm, vēlreiz prieks sveikt tā no ģenerālsekretāra īpašo pārstāju jautājumos par starptautisko migrāciju. Lūdzu, Arboras kundze. Lielas paldies! Discussion on the process to develop the Global Compact on Migration. Man prieks piedalīties um, uh, jūsu diskusijā par uh, saistībā ar globālo paktu par drošu sakārtot likumīgu migrāciju. Paldies par ielūgumu un ceru uz uh, atklātu un auglīgu diskusiju. Migrācija ir um, cilvēces uh, pamatstāsts uh, kopš agrīniem laikiem. Daudzi arī šeit zālē ir piedzīvojuši šo stāstu, un, un arī daudzi citi uh, cilvēki, sievietes, vīrieši un bērni, kas meklē jaunu, labāku dzīvi ārzemēs. Tā kā šī pieredze ir um, labi pazīstama daudziem eiropiešiem. Uh, Neskatoties uz eh, to, ar migrāciju saistīti patiesi izaicinājumi, eh, kas sevi prezentē dažādās valstīs un kopienās globālā līmenī, Centrālajā Amerikā, Dienvidu Austrumāzijā, Āfrikā un arī pie Eiropas robežām. Kļūst skaidrs, ka mums trūksta tādas labas eh, sadarbspējīgas eh, migrācijas pārvaldības visos līmeņos, un ka šis deficīts ir atbildīgs par eh, šī brīža situācijas krīzi. Īstenībā mēs piedzīvojam mazāk migrācijas krīzi nekā migrācijas pārvaldības krīzi un, godīgi sakot, solidaritātes krīzi. Tieši tāpēc ANO ģenerāla asamblējā Pagājušā gada septembrī tikās valstu un valdību vadītāji, lai diskutētu, kā kopīgiem spēkiem rēģēt uz šo globālo fenomenu. Tika sagatavota bēgļu un migrantu Ņujorkas deklarācija, kurā tika atzīts, ka labāka globāla sadarbība un migrācija un um, pārvaldība mm, attiecībā uz migrāciju ir steidzami nepieciešama. Un tagad politiķi ir um, apņēmušies un nodemonstrējuši savu atbildību, lai uh, sakārtotu migrācijas uh, plūsmas un lai parūpētos par droši sakārtot likumīgu migrāciju. Ņurakas deklarācija mm, ir um, palīdzējusi palaist uh, Uh, apjomīgu starpvaldību procesu, kas kulminēsies 2018. Uh, gadā, pieņemot uh, globālo paktu par droši sakārtotu un likumīgu migrāciju. Ir paredzēts arī daudzas darbības reģionālajā līmenī, konsultācijās ar dažādām valstīm, piesaistot citus interesantus - pilsonisko sabiedrību, darba tirgu, uzņē, uzņēmumus un citus. Tātad daži novērojumi par situāciju. Pagaidām konsultācijas koncentrējas uz migrantu cilvēku tiesībām, ksenofobijas apkarošanu, migrācijas dzinējas spēku, starptautisko sadarbību un migrācijas pārvaldību. Sākumā par cilvēku tiesībām. Starptautiskais juridiskais um, ietvars jau pāredz uh, labum, labus, labus pamatprincipus, lai veidotu globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju. Ņujorkas deklarācijā tika apstiprināts, ka neskatoties uz uh, migrantu statusu, visiem migrantiem ir tiesības. Bet, uh, neskatoties uz juridisko kontekstu um, un juridiskā statusa piešķiršanu, mums ir milzīgas problēmas ar īstenošanu. To mēs redzam katru dienu. Migrantiem nav piekļuves veselības aprūpei, mājokļiem, izglītībai un tiesiskumam. Nelikumīgām migrācijām apdraud mm, migrantus, pašus migrantus daudzos veidos. Viņi tiek diskriminēti, marginalizēti un bieži arī ļaunprātīgi izmantoti un eksploatēti. Daudzējādi migrantiem ir bail no izraidīšanas vai deportācijas, un tāpēc viņi pacieš šos noziegumus pret sevi vai tuviniekiem. Ja um, mums uh, būtu labāka sadarbība starp imigrācijas iestādēm un valsts pārvaldi. Tas noteikti palīdzētu nodrošināt eh, migrantiem pamatiesības un eh, piekļuvi veselības aprūpe, izglītībai un uh, tiesām. Nu, daži migranti gan paliek ārpus šī juridiskā bēgļu aizsardzības režīma un tomēr viņi ir un paliek ļoti ievainojami, un viņam ir vajadzīga aizsardzība. Viņi nav vienkārši ekonomiskie migranti. Tas ir pārāk vienkāršots skaidrojums, jo mēs runājam par ļoti kompleksām, sarežģītām situācijām, kas uh, liek cilvēkiem doties bēgļu gaitās, uh, tīpaši Patiesi tas ir sievietēm, attiecībā uz sievietēm, meitenēm, nepavadītiem, mazgadīgiem, kā arī vecāka gadagājiem cilvēkiem un invalīdiem. Mums tiesības jānodrošina pilnīgi visiem, neatkarīgi no migrantu statusa. Neatkarīgi no tā, vai tas ir piešķirts vai nē. Tagad par ksenofobiju. Nevajadzētu migrāciju skatīt kā problēmu, kas jāatrisina. Migrācija var būt ļoti interesanta pieredze un kontakti ar migrantiem var attīstīt pasaules redzējumu un arī palīdzēt atrisināt pasaules sarežģītākās problēmas, kā klimata pārmaiņas, uh, ilgtspējīga attīstība, demografiskās izmaiņas un novecošana. Uh, Migrāciju var uzskatīt par proaktīvo pielāgošanas stratēģiju. Uh, stratēģiju, lai apkarotu nabadzību, veicinātu iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgo attīstību, kā arī dzimumu vienlīdzības instrumentu. Bet, lai um, Mm, to panāktu, nepietiek vienkārši ar datu ievākšanu un apkopošanu. Mums vēl jācenšas uh, uzlabot migrācijas tālu arī medijos un uh, mazināt negatīvas reakcijas mm, uz uh, migrāts, migrantu plūsmām. Šobrīd mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos, um, bezdarba līmenis ir augsts, un um, tieši šo iemeslu dēļ mēs nevaram uh, vienkāršot vai nonievelēt uh, šo situāciju, mm, aizbildināties ar uh, tādām banalitātēm vai stereotipisku domāšanu. Tas uh, būtu negodīgi un tas sašķeltu sabiedrību. Līdz ar to es aicinu Eiropas parlamenta deputātus darīt visu, lai apkarotu diskrimināciju un ksenofobiju pret migrantiem, veiciniet līdzsvarot un iekļaujošu diskursu, atspoguļojot migrācijas sarežģīto realitāti. Tas palīdzēs gan migrantiem, gan uh, cilvēkiem, kas uh, šos migrantus pie sevis uzņem. Tagad par migrācijas dzinēju spēku. Dāmas un kungi, katru dienu mēs redzam uh, cilvēkus, kas čērso robežas, um, meklējot labāku dzīvi, drošību un cerību. Iemesli tam ir sarežģīti. Vieniem tā ir brīva izvēle, citiem nav nekādas izvēles. Viņiem jādodas prom no konflikta, vajāšanas, diskriminācijas, bada vai nabadzības. Arī dabas katastrofas te var spēlēt svarīgu lomu. Protams, um, grūti ir šos bēgļus apzīmēt par brīvprātīgiem bēgļiem. Pat ja robeža starp brīvprātīgo un nebrīvprātīgo pārvietošanos um, kļūst diezgan plūstoša. Ņorkas deklarācija ir atzīts, ka visiem ir tādas pašas universālas cilvēku tiesības un pamatbrīvības, un visi ir ievainojami. Jāsaprot, um, kāpēc cilvēki dodas prom no savām valstīm, un um, jāpiedāvā viņiem aizsardzība, kas uh, viņiem vienmēr ir nepieciešama. Vajadzētu saprast, kāpēc migrācija ir eh, nepieciešamība, nevis izvēle. Un eh, izvērtēt eh, piesaistes un atgrūšanas faktorus, kas ietekmē migrantus. Ja mēs turpināsim celt barjeras vai kavēt šos migrantus, uh, Un tas visdrīzāk šie piesaistes un atgrūšanas faktori un to ietekme tikai izaugs. Un uh, uh, šie migranti izvēlēsies nelikumīgus, uh, nelikumīgu migrāciju un nedrošus ceļošanas veidus. Tagad par starptautisko sadarbību un migrācijas pārvaldību arī pie robežām. Ļoti eh, svarīgi ir koncentrēties uz robežu kontroli. Bet mēs redzam, ka mums šeit veidojas eh, tāds apburtais loks, eh, kas ir bijis ļoti neefektīvs, kur cilvēki tiek apturēti, tiesāti, izraidīti, atgriezti. Tas ir tāds fenomens, ko nevar apkarot ar šādiem īstermiņa mm, pasākumiem. Ja mēs kriminalizējam palīdzības sniegšanu, tas negatīvi ietekmē ne tikai migrantus, bet arī personas, kas labticīgi cenšas palīdzēt nelēmē nonākušiem līdz cilvēkiem. Ja šie cilvēki arī turpmāk tiks uh, pakļauti administratīviem sodiem vai tiesāti, tas ļoti negatīvi ietekmēs īpaši bērnus. Un, um, migranti tiks sodīti patvaļīgā veidā. Tagad Ņorkas deklarācijā mēs apņēmamies rūpēties īpaši par bērniem. Lai um, imigrantu bērniem vairs eh, nebūtu mm, jāsēž cietumā vai jāgaida tiesas process no aizturēšanas vietām. Tā, jāsaprot, ka eh, šie ceļojumi ir ārkārtīgi bīstami mm, un eh, jāatbalsta, kā mēs varam, gan darba spēka mobilitāti, gan šo cilvēku izglītību, gan ģimenes atkal apvienošanās. Un šādi uh, mēs šos riska faktorus varam mazināt. Te var palīdzēt efektīva patvēruma sistēma. Man prieks, ka Lībe komiteja ir gatava piedalīties mūsu darbos. Es ļoti novērtēju jūsu viedokļus un jūsu ieteikumus un gaidu auglīgu un interesantu diskusiju. Paldies! I'm encouraging more spontaneous. Ļoti iedrošinoši un spontāni aplausti šajā komitejā. Tas tiešām nenotiek bieži. Bet uh, tagad ir īstais brīdis, lai jums teiktu paldies. Un es uh, aicināšu uzdot uh, uh, kolēģus uh, jums jautājumus, jo zinu, ka jums ir laba pieredze, bet runājot par apmeklētību, es atvainojos par apmeklētību uh, šādā tik svarīgā dienā, bet uh, pirms uh, mēs atklājam diskusiju, es tiešām uh, ļoti priecājos, ka šeit ir kolēģi no Eiropas uh, ārējās darbības dienesta. Uh, Piemēram, kolēģi, kas strādā pie daudzpusējiem jautājumiem. Un došu vārdu viņiem. Knudsenes kundze. Liels paldies, liels paldies, ka mums ir Lībe komitejā iespēja runāt par uh, globālo līgumu. Pēc uh, uh, UNGA samita, kurā jūs ļoti aktīvi iesaistījāties un uh, Es eh, ļoti priecājos, ka uzstāju šeit kopā ar Ārboras kundzi, kura ir pilnīgi īpaša loma migrācijas jautājumos un kura ir starpvaldību konferences eh, ģenerālsekretāra, ģenerālsekretāra konferences notiks nākamgad. Un eh, es ļoti priecājos šeit būt kopā ar Ieram Brozī kundzi no starptautiskās migrācijas organizācija, jo mūsu sadarbība veselā virknē jautājumu ir ļoti nepieciešama. Tas ir ļoti pozitīvi. Gribēju arī apsveikt ar uh, vakar notikušo migrācijas konferenci īsi pirms Eiropadomes, un manuprāt, tas tiešām bija perfekts laiks, lai runātu par migrāciju, kas joprojām saglabā ļoti prioritāru vietu darba kārtībā. Kā jau Ārbors kundze teica, migrācija ir relatīva, es uh, nekavēšos te pie priekšvēstures, bet tiešām nevajadzētu to saukt par krīzi. Mēs uh, pirms laba laika to beidzām saukt par krīzi. Mēs eh, drīzāk domājam par to, kā pārvaldīt migrāciju sakārtotā likumīgā veidā, lai nodrošinātu migrantu aizsardzību un tiesības. Un mobilitāte vienmēr ir pastāvējusi, tāpēc bija ļoti jauki redzēt, ka G20 eh, izveidoja darba grupu par eh, cilvēku mobilitāti, jo šis jautājums ir nokļuvis starptautiskās politikas darba kārtībā un nevajadzētu to vērtēt tikai kā ES un Āfrikas problēmu ir mm, starptautiskajā līmenī jādomā par starptautisko atbildību, jo šī problēma, problēma ir tikpat aktuāla eh, Dienvidamerikā, Latvijā, Dienvidaustrumāzijā. Um, šobrīd pasaulē ir 7 miljardi cilvēku, kas pārvietojas pāri robežām, un tā ir daļa no mm, arī mūsu ambīcijām. Tomēr uh, ir nepieciešama migrācijas pārvaldība, un mēs saprotam, ka tā ir starptautiska problēma. Tas mums arī palīdzēs izveidot uh, globālas pārvaldības pasākums. Mēs zinām, ka 75 līdz 80 procenti pārvietošanos uh, notiek viena kontinenta robežās, tāpēc zināmā mērā mums uh, ir daudz jāmācās no Āfrikas, no Āzijas, kur valstis ir gūšas dažādu pieredzi, ir gūšas dažādas mācības stundas, un globālais pakts mums palīdzēs apmainīties ar pieredzi. Protams, ka migrācija pastāvēs arī nākotnē, ņemot vērā nestabilitāti dažās valstīs un tā tālāk. Protams, mums šis pakts būtu jāvērtē kā iespēja izveidot jaunu sistēmu mobilitātei, kas būtu pozitīva migrācija. Un ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, izmantot pozitīvu retoriku, bet ir arī jādomā, eh, kā mēs tiksim galā ar ievērojamām cilvēku plūsmām. Tas nav tikai iekšzemes jautājums, bet uh, ir jāņem vērā arī ES uh, eh, migrācijas ārēji aspekti. Mēs uh, to pārvaldām, daudz ko esam mācījušies par partnerību un uh, sadarbību Un um, savu pieredzi mēs paudīsim arī ANO, bet, protams, tas ir starpvaldību process, kuru vāda vairāki šīs konferences ierosinātāji. Mēs uh, gatavojam juridiski nesaistošu dokumentu, manuprāt, to ir uh, svarīgi izcelt, un uh, tā būs daļa no nākotnes procesa. Mēs neveidosim jaunas struktūras, jo mēs vēlētos, lai pakts būtu ambiciozs pēc būtības, un, protams, ka būs jābūt uh, zināmai pēcticībai vai pavatpasākumiem, lai tas eh, vienkārši nekļūtu par eh, atsevišķu vienreizēju notikumu, jo visa šī ideja, ka mēs runājam par eh, izdevībām, kas mums stāv priekšā, iespējām, ir jāņem vērā, ka tas ir strateģisks ilgtermiņa pasākums, tāpēc mums procesa atsevišķos posmos vajadzēs mm, aplēst rezultātus, mēģināt tos identificēt. Bet, ja kurā gadījumā tas ilgs 15, 20 gadus, un tas mums būs kā komposts, kā mm, vadlīnijas ceļā uz to, ko vēlamies sasniegt. Konference, kas plānot nākamgad, būs lielisks uh, pamats tam. Tā ir ambicioza, tajā ir iekļauti dažādi elementi, kaut arī varbūt mums uh, būs jāizvirza prioritātes darba, gaidā, darba gaitā, lai nodrošinātu to, ka mēs varētu Ņujorkas deklarācijas um, elementus uh, īstenot dzīvē un nodrošināt mērķiecīgu pēcticību. Tāpēc uh, būtu jāizceļ tās uh, priekšrocības, ko tas varētu dot, bet būs arī izaicinājumi pašlaik vēl ir pāragri par to runāt, bet būs nepieciešams uh, saulaicīgi runāt par līdz sabalansētu tekstu, līdzsvarotu. Uh, ir nepieciešams teksts, kas galu galā būs izdevīgs visām pusēm. Protams, ka būs nepieciešami kompromisi, bet uh, tas dos labumu visiem un būs jāvienojas par kopēju pamatu, par interešu tuvināšanu kā tas šobrīd jau notiek. Bet uh, ir absolūti svarīgi nonākt pie rezultāta, kas uh, būtu izdevīgs visiem, jo arī grafiki un termiņi ir diezgan saspringti, ja mēs vēlamies panākt vienošanos nākamajā gadā. Kā jau teicu, mēs esam daudz mācījušies par uh, partnerībām, arī vērojot es attiecības ar kaimiņu valstīm. Un šī ideja lielā mērā balstās uz partneri, partnerību. Ir nepieciešams tādas attiecības, kas ir izdevīgas abām pusēm, un tādējādi šīs attiecības ir iespējams uh, izkopt. Otrais punkts. Ir nepieciešams balstīties uz konsensuālu pieeju, un daļai mēs balstāmies uz to, kas jau ir panācis Ņujorkas deklarācijā tematiskajās eh, konsultācijās, un šobrīd eh, darba grupas, manuprāt, strādā izcili. Tiek eh, iesaistīts gan valstis, gan pilsoniskās sabiedrības institūcijas, NVO, kas arī sniedz savu ieguldījumu, bet ir jāstrādā ar kaimiņu valstīm, ar partneru valstīm, lai nodrošinātu, ka ik viens ceļ galdā savas idejas, jo ja mēs raugāmies, piemēram, uz ASEAN valstīm, uz Persijas līča valstīm, katram ir sava pieredze, gūtās mācības, ar kurām vajadzētu vienam otru iepazīstināt, un reģionālā dimensija arī ir ārkārtīgi būtiska šajā procesā. Otrakārt, treškārt mums vajadzēs runāt ar ļoti daudziem partneriem, jo tas ir ANO konteksts, un tā būs plaša globāla partnerība. Ir nepieciešams daudz dialogu dialoga, komunikācijas kanālu ar valstīm, komunikācijas aktivitātes, lai iesaistītu visas valstis, jo, kā jau tika teikts iepriekš, ne visas valstis piedalās eh, tematiskajās konsultācijās. Ir nepieciešams šīs valstis iesaistīt, un te parlaments var palīdzēt, jo jums ir daudz kontaktu ar uh, daudzām trešām valstīm. Tāpēc, eh, kā jau teicu, ir eh, jāiesaista līdzīgi domājošās valstis, eh, tā būtu daļa no publiskās diploma, diplomātijas, jāveido anali, alianses, jāceļ tilti Un uh, no mūsu puses uh, gribētu teikt, ka mums pašiem ir nepieciešama vienotība Eiropas Savienībā. Tas ir absolūti skaidrs. Kā jau mēs uh, spriedām iepriekš, mēs esam spēlējuši ļoti būtisku lomu, un tas ir izdevies tāpēc, ka Eiropas Savienība ir sniegusi ļoti svarīgu ieguldījumu gatavojoties šīm tematiskajām konsultācijām, kas uh, notika ar eh, konferences um, sponsoru atbalstu, un Eiropas Savienībai bija iespēja šajā plašajā satverā izteikties. Tas uh, ir mm, ļoti, tā ļoti laba iestrāde, tā būtu jāturpina, jo pat tad, ja mēs uh, to Eiropas Savienībā nevienmēr nepam nepamanām, ir skaidrs, ka tad, kad mēs esam Ženēvā un Ņujorkā, un tad, kad Eiropas Savienība 28 valstis turās kopā, tas tiešām uh, Mm, rāda pievienoto vērtību un būtisku ietekmi, un mums vajadzētu izmantot uh, šo ietekmi, lai panāktu Ārboras kundzes uh, mērķu piepildīšanos. Tāpēc e, es koordinācija būs ārkārtīgi nepieciešama šajās sarunu kārtās. Manuprāt, es jau pagājušajās pieminēju, ka šīs tematiskās konsultācijas uh, nozīmē to, ka arī parlamentam ir zināma loma. Uh, Un arī tam ir jāsniedz savu ieguldījums. Pievēršoties procesam, mums ir jāraugās, kas notiks uh, vēlāk. Ir jāraugās, kādas aprises tas ieņems uh, atsevišķās uh, tematiskajās jomās. To norādīja Rārbors kundze un jādomā, kā mēs uh, to īstenosim praksē, lai izveidotu sistēmu ar globālu humanu, uh, cilvēku migrācijas pārvaldību. Tas, protams, būs. Uh, mm, pasākums, eh, ko varētu saukt par eh, celmlauzi, bet eh, ir jāspēr vēl vairāki soļi, lai nodrošinātu migrācijas globālu pārvaldību. Mugarīni kundze to stingri atbalsta. Līdzīgs noskaņojums ir arī Eiropā domē, un tā būs arī daļa no viņas runas par migrāciju. Vienmēr ir jāņem vērā visaptverošās vērtības, uh, atbildība arī ANO līmenī, jo ES ir šī procesa centrā un mēs vēlamies sniegt savu ieguldījumu šajā procesā un to atbalstīt. Izdarīsim to ar mūsu darbu, cik lielā mērā tas būs iespējams, lai nodrošinātu ANO konferences veiksmīgu iznākumu nākamgad. Ambīcijas ir lielas un tas ir kas vairāk nekā vienreizais notikums. Patiešām mūsu gaidas ir ļoti augstas um, un jebkurā gadījumā ar parlamenta atbalstu es ceru mums izdosies tur nonākt. Liels paldies! Nu, pirms mēs uzsākam diskusiju, dosim vēl 5 minūtes iespēju izteikties starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvē Džanijam, pārstāvim Džanijam Brozi. Un liels Paldies par lieliskajiem, lieliskajiem kontaktiem ar biroju Briselē. Es domāju, vispirms labāk ir uzklausīt jūs un pēc tam diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, uh, par to, ka man ir iespēja piedalīties šajā paneļa diskusijā man, un apmainīties ar viedokļiem ar Ārboras kundzi un Loti. Man, protams, ir milzīgs gods būt šeit un sniegt mūsu redzējumu par. Uh, globālo paktu. Mēs jau dzirdējām, kas tas ir, kādi ir eh, galvenie jautājumi un problēmas, kuras mums uh, procesā līdz eh, šis globālais pakts tiks pārakstīts, nāksies risināt. Varbūt uh, sākumā tādi vispārīgi komentāri uh, no ES partnera puses kas palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar šī brīža migrācijas uh, situāciju un migrantu plūsmas samazināšanu ceļā uz Eiropu. Uh, mēs redzam, ka globālā pakta process uh, Eiropas Savienībai liek uzlabot šī brīža situācijas pārvaldību. Un es vēlētos sākt ar vienu aspektu, Manuprāt, būtu tikai godīgi atzīt, ka pastāv zināmas problēmas Eiropas Savienībā vienoties par dažiem no būtiskajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar migrāciju un esošo migrācijas plūsmu pārvaldību. Eiropas Savienības institūcijas reizēm nemaz uh, netiekas uh, aci pret aci ar dalību valstīm, vai vismaz ar dažām dalību valstīm, bet uh, Šobrīd notiek uh, centieni panākt uh, vienprātību par uh, dažādiem šī situācijas problemātiskajiem aspektiem globālā sarežģītā pasaulē. Pirmais punkts diskusijā par globālās migrācijas paktu bija Ņujorkas deklarācija, kurai piekrita un kuru parakstīja visas uh, ANO dalībvalstis, tajā skaitā visas ES dalībvalstis. Tas piedāvā satvaru un arī diezgan fundamentālu uh, Uh, pamatprincipu, par kuru ir panākta vienošanās un kurš var būt noderīgs Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, lai mēģinātu risināt un atrisināt uh, dažas problēmas, ar kurām mēs šobrīd saskaramies. Un nevajadzētu aizmirst, ka Ņujorkas deklarācija un samits pagājušajā gadā bija vēsturiski svarīgs brīdis, jo, kā mēs zinām, ANO jau labu brīdi mēģina savest kopā dažādu valstu līderus, lai apspriestu migrācijas jautājumus, un tas līdz šim īsti nebija noticis, jo daudzas um, valstis nemaz uh, nevēlējās, lai tas notiek vismaz līdz pagājušajam gadam. Tāpēc Ņujorkas uh, deklarācija ir um, būtisks solis uz priekšu. Un uh, daži no punktiem, ko pieminēja Ārboras kundze, ir ārkārtīgi būtiski. Mums, kas uh, strādā ar migrācijas jautājumiem ikdienā, šķiet pašsaprotam, ka uh, ik viens migrants, neatkarīgi no eh, tā administratīvā statusa, ir tiesīgs eh, uz eh, savu tiesīgs saņemt savu tiesību aizsardzību, bet bija nepieciešams laiks, lai šim pamatprincipam piekristu visi, un tas notika Ņujorkas deklarācijā. Un pirmā iespēja Eiropas Savienībai bija šī procesa uh, izaizpunkts Proti, ka tas piedāvājas atvēru uzlabot Eiropas Savienības migrācijas politiku, ja izdotos uh, to saskaņot ar pieņemtajiem lēmumiem Eiropas, eh, dalī, Eiropas Savienības dalībvalstu līmenī, uh, savienības līmenī. Ir vēl pāris punktu, kas, manuprāt, uh, piedāvā labas iespējas Eiropas Savienībai. Pirmkārt, Pāris gadus mēs koncentrējāmies, kas notiek pie Eiropas eh, krastiem un ārējām robežām, kas notiek ar cilvēkiem, kas ierodas, un eh, Lotte jau pareizi teica, ka mm, tas eh, tika saukts, pa, tā tika saukta par toksisku krīzi. Tagad šī retorika ir zudusi, un šobrīd Eiropas Savienība ir iespēja paraudzīties uz plašāku kopainu nedaudz tālāk par izaicinājumiem uz ārējās robežas, un tas nozīmē, ka uh, pieeja kļūs uh, līdzsvarotāka, tiks uh, vērtēts, uh, kāds ir uh, mobilitātes, kāda ir mm, mm, mobilitātes globālā ietekme. Un tomēr ES reakcija uz šo parādību lielā mērā ir bijusi ārkārtas reakcija, krīzes reakcija. Un rītdien mēs sāksim strādāt pie tālējošākas, eh, visaptverošākas pieejas. Diplomātiskais process būs eh, laba izdevība un tas palīdzēs Eiropas Savienībai uh, doties eh, tajā virzienā, kas mums ļaus eh, iegūt plašāku pārskatu par šo parādību. Un eh, es laikam jau esmu pārsniedzis savas piecas minūtes, bet vēl viens aspekts, kas ir laba izdevība Eiropas Savienībai, ir darbs pie globālā pakta pieņemšanas procesas, la, procesa, lai uzlabotu vienotību savā vidū migrācijas jautājumos Tas uh, ir valstu vadīts process, un e, es jau piedalījās pagājušā gada samita gatavošanā, un tas būs uh, papildus stimuls uh, rīkoties kā uh, vienotai grupai, pārstāvot vienotu nostāju, un cerams, ka tas palīdzēs uh, uzlabot uh, koordinācijas līmeni un uh, politikas uh, kopīgošanu. Uh, Eiropas eh, Savienībā, jo zināmā mērā politika līdz šim ir bijusi sadrumstalota. Lielā mērā šajā jautājumā katrai es dalību valstī ir sava politika, tāpēc šis uh, process būs uh, liels uh, papildus stimuls Eiropas, dali, Eiropas Savienības dalību valstīm koordinēt un saskaņot savu rīcību. Liels paldies, es arī likšu punktu un vēlreiz liels paldies par doto iespēju. Jā, paldies. Un mūsu īpašie viesi, kā Alburkungs eh, un arī vakardien teiktajais lielākā daļa kolēģi, kas šeit runāja, bija arī vakar klāt un kolēģi, runa ir pieejama, tā tiešām izcila runa. Jā, mēs tad uh, varēsim izteikt komentārus jautājumus, un jūs varēsiet atbildēt pēc tam uz jautājumiem. Un mēs sāksim ar pirmo runātāju. Birgit Zipela. Jā, sirsnīgs paldies. Jā, ļoti labi, ka jūs uh, fokusēties uz drusku vairāk tādām pozitīvām zīmēm, ko mēs saskatām uh, migrācijas jautājumu risināšanu sadarbību, bet tomēr atgriežoties pie Arbors uh, kundzes uh, runu par deklarācijām, es baidos, mēs ļoti daudz deklarācijas uh, dzirdam, bet, uh, kad runa ir par migrāciju, bet, kad runa ir par praksi, tad lietas nebūtu nav tik pozitīvas. Un tādēļ pavisam īsi gribētu sniegt piemēru. Uh, nekas nav sakāms pret robežu kontroli. Tas viss ir labi. Un, uh, lai kontrolētu Eiropas Savienību savas ārējas robežas, jā, tas viss ir svarīgi, bet ja mēs uh, fokusējamies uz migrācijas jautājumu, tikai uz robežu kontroli un citiem represijiem pasākumiem, tad mēs uh, migrāciju bēgļiem kuriem patiešām ir labs iemesls bēgt no savas izcēlesmes valsts, mēs to arvien vairāk viņiem sarežģījām un zināmā apjomā tādējādi rīkojoties, mēs uh, palielinām iespējas kontrabandistiem rīkoties un sarežģījām situāciju. Un tad, kad mēs uzprasām vairākus uh, valstu vadītājs runāja par, par robežsargam, jā, mēs uh, robežu kontroli ļoti svarīgi, tā mēs samazāsim bēgļu skaitu. Es atvainojos, uh, mēs samazinām nevis bēgļus, bet tos, kas tikai nonāk līdz mūsu robežām. Uh, Jā, bet tomēr ir kaut kāda pozitīva attīstība. Es redzu, ka ir druscītņi vairāk tāda apziņa, ka tas, ko šeit parlamentā mēs pieņemam, ka dažreiz tas sāk līdzināties vairāk tādai holistiskai, vispārīgai pieejai, visaptverošai pieejai. Mums ir jāvada migrācija procesi, kad ir problēmas. Eiropā, kad ir par uzņemšanu runa, par integrāciju bēgļiem, bet tāpat ir arī izaicinājumi ap Eiropu vai ārpus Eiropas, kad uh, runa ir par maršrutiem, pa kuriem bēgļi ierodas. Un tur jārisina abašais jomās. Atgriežoties pie starptautiskā līmeņa, ir nedaudz cerības, uz ko gribētu šeit fokusēties un raudzīties, vai tas kļūst par realitāti. Dažreiz mēs esam uh, kādreiz tā viens otru vainojam rādām ar pirkstu, kurš tad, kuram jāspēj pirmais solis un kuram ir jārāda labs piemērs, kā tad risināt uh, migrācijas problēmas. Un es domāju, ka šis kontinents Eiropas Savienība saskaras ar lielām migrācijas uh, izaicinājumiem un mums ir arī izaicinājums par iemesliem, kas izraisa migrāciju. Šeit vajadzētu raugoties, jā, ko darā uh, starptautās organizācijas, ANO, bet es domāju, ka ir jāstiprina mūsu dalībās, lai tās uzņemas atbildību un lai sniedz labu piemēru, kādā veidā strādāt ar migrāciju dalībvalstīs, bet arī ārpusē, ārpus Eiropas Savienības. Un tikai tad rādīt uz citām uh, valstīm un teikt, jā, nu redziet, mēs esam izdarījuši vislabāko, un tagad mēs prasām arī jums, lai jūs arī piedalāties, iesaistāties. Es domāju, ka tas ir kaut kas, ko es labprāt gribētu redzēt Eiropas Savienībā. Neslēpties aiz starptautiskām organizācijām, bet uh, pašiem spēr pirmo soli, atgriezties pie idejas par holistisku pieeju, raudzīties, kas ir sākuma punkts, bet tam prasīt arī no citiem rīkoties līdzīgi. Paldies! Paldies! Veržjā kundze, lūdzu! Oui, merci, monsieur le prezident. Paldies priekšsēdātājiem. Kā jūs jau teicāt, mēs daudz no mums bijām klāt konferencē, un man jāsaka, Arboras kundzi, kā, nu, tā kā tāds svaiga brīze manās acīs izklausījās jūsu teiktais mm, šīs konferences ietvaros, un es tiešām tik daudzām lietām varu piekrist izējot no faktiskās situācijas. Es vēlos atgādināt jums par dažiem faktiem. Mēs uh, runājam par um, visiem šiem migrantiem, kas šobrīd um, atrodas pasaulē. Mēs runājam par 3,3% no pasaules um, iedzīvotāju skaita. Situācijā pēdējo desmit gadu laikā mm, ir uh, ārkārtīgi mainījusies, bet runājot par attieksmi pret migrāciju, tur daudz, tik daudz lietas nav mainījušās, un tas ir jāizceļ. Otrā lieta, mēs aizmirstam par Eiropas migrantu kontekstu. Mums ir 60 miljoni starptautisko migrantu, kas ir eiropieši. Eiropieši Eiropā dzīvo 500 miljoni, es jums atgādinu. Mums ir 30 uh, miljoni migrantu no Āfrikas, uh, no, tas ir kontinents, kurā dzīvo 1,2 miljārdi cilvēku. Un um, caur Āfriku arī iziet 80% no visiem pasaules migrantiem. Tā kā šīs lietas jāskata uh, kontekstā. Un, nu, kad jūs sakāt faktiskā situācijā, nu, tad atgādināsim sev par faktiem, lai uh, varbūt uh, neuzskatītu tieši sevi uh, par šīs krīzes centru, bet nedaudz globālāk aplūkot situāciju. Un vēl viena lieta. Es pilnīgi piekrītu, kad jūs sakāt, visiem migrantiem, neatkarīgi no statusa, jābūt tiesībām. Mums ir trīs ziņojumi par šo jautājumu. Viens ziņojums, ko pat esmu sastādījusi par eh, cilvēktiesībām trešajās valstīs, tad eh, bija vēl uh, eh, Kangam un Mecolā ziņojums un Desdemerā un Valenciāno ziņojums. Uh, Visos trīs ziņojumus paralēli tiek skatīts šis jautājums. Eiropas Savienība jāpieslēdz starptautiskai konvencijai par um, uh, migrantu darbiņēmēju tiesībām, un tas noteikti būtu jāskata arī samitā. Ja vēlamies uh, skatīt šo perspektīvu pareizi, un tad uh, nevajadzētu skatīt tikai nelikumīgu migrāciju, migrāciju, kas rada problēmas bet uh, mums ir 2,5 uh, miljonu cilvēku, kas katru gadu ierodas Eiropas Savienībā no trešām valstīm ar vīzām, ar uzturēšanās atļaujām, uh, un tad arī ir mobilitātes programmas, par kurām nemaz nerunāšu. Uh, no šiem cilvēkiem mums ir um, 20 uh, tūkstoši ukrāņu, 100 tūkstoši indie, indiešu. Uh, un uh, 50 tūkstoši amerikāņu. Nu, kā tad mēs piesauksim arī šos faktus, lai parādītu, ka migrācijas fenomens ir kompleksāks un uh, uh ne, nenes tikai problēmas, un es tūlīt apstāšos priekšsēdētāji. Mēs, mums vienkārši ir tāds paradums skatīt šo jautājumu vienpusēji kaut kā. Nu, vismaz man tas tā izklausās. Es nezinu, kā to tagad noformulēt, bet uh, mēs kaut kā rasistiski un ksenofobi tam pieejam, es atvainojos. Un, uh, uh, runājot par migrantiem, mēs domājam par problēmām, ko atnes šie migranti, un mēs arī uzskatām, ka visi migranti nāk no dienvidiem un ierodas un mums nodara ļaunu. Uh, bet aplūkosim skai, skaitļus, aplūkosim faktus, un fakti liecina par pretējo, par pilnīgi citu ainu. Un es vēlētos, lai tas arī atspoguļotos mūsu darba dokumentos. Jo esam pārāk koncentrējušies uz nelikumīgu migrāciju un bēgļiem. Kaut arī migrācija ir arī uh, fenomens, kas uh, dod mums dažādas iespējas un ļauj situāciju arī uzlabot. Tātad mobilitātes aspekts, varbūt jūs pat arī varētu atgriezties uh, noslēguma komentārā. Jā, jūs nemaz uh, neiztērēt pār daudz laika, viss ļoti labi. Un uh, ļoti labi. Jā. Mēs turpinām šādā veidā diskusiju. Nākamais ir kolēģis. Ir uh, Roza von Tūna un Honšteina. Un pēc tam viņi no trim negadiem vienkārši, kas ir šeit. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pilnībā piekrītu tam, ko teica abas manas kolēģis. Man ļoti ietekmēja vakardienas pasākums ļoti labi, ka tāds notika, tika sarīkots, un bija ļoti diplomātiski teikt, ka Eiropas Savienībā mums zināmā apjomā ir tāda sašķēlta politika, kas attiecas uz bēgļiem un migrantiem. Mums ir ārkārtīgi sašķēlta politika faktiski, un uh, es esmu no Polijas, es zinu, pa ko runāju. Es domāju, ka mēs varētu pārvarēt šo sašķeltību, ja mēs Mums būtu labāka komunikācijas politika, saziņas politika. Un gribētu uzdot jautājumu, kā to varētu izdarīt tādā lielākā apjomā. Tātad, lai sazinātos ar tiem, arī. Uh, partneriem, ko tikko pieminēja man kolēģi Veržā kundze, runājot par uh, robežkontroli. Laba robežkontrola arī ir laba, la, laba, labs paziņojums tīpaši šādiem populistiem, kas uh, vienmēr uh, sakombinē, saka, ka bēgļi vienā apvilcinā jāsaka ar teroristiem un musulmaņi esot teroristi un veido arī baiļu atmosfēru pilsoņu vidū. Un ļoti viegli ir uh, sēt bailes bez šīs uh, eh, sašķautās prakses un paraudzīties, kā robežu kontrols darbojas uh, atsevišķās valstīs. Esmu bijusi arī šajos punktos un uh, runāju par cilvēkiem, kas pieņem lēmumu par migrantu statusi, statusu, kas ierodas Eiropā. Praksa ir tik ļoti šķirīga un kādreiz tik neataisnota un tik šausminoša. Šeit runāju, kādreiz dzirdu par tādiem kā. Uh, nomādiem, kas kaut kur un kaut kur klejotājiem. Un, jā, un nemaz nezinu, cik daudz cilvēki, kur dzīvo un kā strādā. Un cilvēks, kas uzdod jautājumus, tad nemaz ļoti apšauba to, ka cilvēks nāk no tās valsts, no kuras viņš saka, ka nāk, un tad tas ir cits jautājums ja mēs uh, vairāk piepūles, vairāk uh, naudas, vairāk laika investētu, tad kā cīnīties pret tiem, kuri sēž bailes, kā to komunicēt? Es domāju, ka tad būtu vienkāršāk radīt kopīgu politiku un atšķirīgu attieksmi praksē un labākus rezultātus un labāk iesaistīt varētu pilsoņus mūsu kopīgajā kontinentā. Tā ir man pirmā piezīme. Lies, paldies, paldies. Vimbergas kundze lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ņujorkas paziņojums. Globālā solidaritāte. Tas viss klausās brīnišķīgi un jauki. Sadalīta atbildība, dubults prieks. Tas viss ir ļoti emocionāli. Bet kā lieta izskatās patiesībā? Mēs uh, skatāmies tikai uz to, kāda situācija ir Eiropas Savienībā. Esam mēģinājuši veidot brīvprātīgu solidaritāti, un tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet, diemžēl, brīvprātīgā solidaritāte nedarbojas. Tagad ir obligāti solidaritāte izsludināta Eiropas Savienībā. Jebkurā gadījumā tas drīz būs Droši vien, ka tas būs rezultāts, ka būs jāizrāda obligāta solidaritāte. Un būs jāmaksā soda naudas, ja valstis nevēlēsies uzņemt, uzņemt bēgļu kvotas. Nedomāju, ka kādam var uzspiest patiesu solidaritāti. Šeit ir vēlme runāt par alternatīviem risinājumiem. Lielākā daļa no migrantiem, kas ierodas Eiropā, apmēram 70%, ir faktiski ekonomiskie bēgļi. Un ja jūs sakāt, ka mums ir vajadzīga cits vērtējums un ka viņi nav tiesīgi saņemt aizsardzību. Eiropas Savienībā ir brīvi pieejami sociālie pakalpojumi, Un šīs izmaksas, protams, arī ir kādam jāsniedz. Es nezinu, ko jūs iedomājaties. Vai jūs esat padomājuši par citām likumīgām migrācijas iespējām? Mēs dzirdējam, ka 607 miljonu cilvēku Āfrikā gaida, kad varēs eh, pārcelties uz Eiropu. 6-7 miljoni mēģinās eh, rast Eiropā patvērumu. Tas uh, cilvēku skaitu palielināšanos tajās valstīs, no nu, kurās ir nāka migranti, tur ir milzīgs iedzīvotāju pieaugums. Kā gan jūs iedomājaties, kāda būs nākotne? Kā jūs domājat, kāda būs situācija 10-15 gadiem? Kā iedzīvotāju palielināšanas uh, eh, asās ietekme uz uh, migrāciju. Ko jūs tur grasāties darīt? Jā, Infeldas kundze. Jūs varat uzdot jautājumu, pēc tam mums būs jāatver situācija, eh, secinājumi jāapkopo. Jā, Infeldas kundze. Vienkārši mēģināju aptvert, ko teica iepriekšējā runātāja. Ja jo mana doma bija tāda, ka Skandināvi ir pazīstami ar savu solidaritāti. Bet, ja mēs šeit runājam par uzspiestu solidaritāti, ja no Skandināvijas kāds to saka, esmu tiešām pārsteigta. Gribētu tikai izteikt piezīmi un uzdot jautājumu. Tas patiešām ir pārsteidzoši, ja jūs raugāties uz skaitļiem tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropā, kas ieradušies pēd, pēdējā pusotrā gadā. Jā, tie ir daudz cilvēku, bet uh, tomēr mēs šeit runājam par 0,3% no iedzīvotājiem. Ja mēs uzskatām, ka mūsu dzīvesveids un dzīves stils ir apdraudēts, ja 0,3% ierodas, tad es nezinu, varbūt, ka mūsu identitāte kaut kas nav kārtībā, tā nav tik pamatīgi. Tad jums pašiem sev jāpajautā, kas ir mūsu identitāte. Mēs redzam tendenci, jo Eiropas Savienība. Uh, nu, drīzāk precīzāk sakot, dalībvalstu valdība, padoma, tātad cilvēki, kuri tieši kā ir sat, satikušies tagad samitā 22. Eh, 23. Nu, jūnijā, jā, tad viņi mēģinās panākt kaut kādu veidu vienošanos. Un tiešām ir. Eh, viņi vienkāršāk var noslēgt vienošanos ar, ar diktatoriem nekā Eiropas Savienības līderu eh, valstu vadītāju starpā nu, nav iespējams viņiem panākt vienošanos. Viņi visu grib uh, izbīdīt ārā uz Turciju, Eritreju, Sudānu, Lībiju un citām. Te var uh, drīzāk atrast diezgan daudz piemērus, kur nav viss kārtībā ar demokrātiju un pama pamatiesībām, cilvēktiesībām. Padome, valstu vadītāja, katreiz ir arī ar komisāru atbalstu, viņiem ir tendence pilnīgi pamest Eiropas Savienības līgumu kontekstu. Jā, jo tas uh, nav nekāda demokrātiska uh, pārbaude un nav nekāda atskaitīšanās nepieciešamība. Un tad jūs zināt, ka valstu valdību vadītāji vai nacionāli politiķi, viņi drīzāk stāsta cilvēkiem šausmu stāstus, ka uh, viņus pārpludinās pēkļi tā vietā, lai teiktu, jā, mēs darām pareizo, pareizu lietu. Tas ir ļoti bieži vien uh, runa ir par to, kā tas tiek uztvērts. Un uh, cilvēkiem, protams, viņiem gribas ērtumi, viņi vienkārši gribas saņemt naudu un nejaukties nekādās lielas problēmas risināšanās. Es domāju, ka Eiropas Savienības un valstu valdību vadītāji saka, piemēram, šīs schēmas, uh, darījumi ar Turciju, par ko ļoti maz tiek runāts ka 90 miljoni eiro tiek dota e, uh, Libijas robežu apsardzē vai 100 miljoni eiro diktatoriem Eritrejā un uh, Sudānā viņi domā, ka tas ir milzīgs panākums. Ja jūs runājat ar Eiropas Savienības pilsoņiem, ba balsotājiem, kā uztver to visu, kā tas izskatās praksē, kā to cilvēki uztver, kā, kā redz, jā, vai jūs esat kvalificēti, lai tiešām šeit panāktu lielus panākumus? Jā, paldies. Gribētu arī uzdot jautājumu. Jā, mums bieži vien ļoti interesanti viesi, bet tas ļoti vērtīgi, ka tiešām ir tāda interesanta perspektīva no ANO viedokļa raukoties, no Kanādas perspektīvas raukoties par integrācijas politiku. Un arī ļoti interesanti, ja ir viesi, kas arī saprot no ārpuses Eiropas Savienības. Mēs arī vakar dzirdējām šādus uzstāšanos. Gribētu uzdot jautājumu par perspektīvu. Es esmu ieradies Eiropas Savienībā no Indijas pats, mana perspektīva ir ļoti tāda līdzsvarota perspektīva. Es zinu, ka kā cilvēki no ārpus Eiropas Savienības domā, ļoti labi apzinos un kādas ir iespējas, kas nav cilvēki, kā uzvar, kas nav Baltija. Un tas viss ir tāds eh, ļoti politisks jautājums, tā es to uztveru, esmu ļoti godīgs, at, atklāts, eh, ja cilvēki bieži vien parāda uh, atturību tādu, tādu pretestību. Tas, ko es domāju par Kanādu, protams, ka tur arī viss nav perfekta, neviena no rietumu valstīm nav perfekta. Jā, tie vienkārši ir tādi vērtējumi, ja tiesneši. Jā, tas viss vienkārši ignorēšu, ko te. Nu, labi, labi, tas ir diezgan perfekti, bet, nu, protams, perfektas gluži nav. Kāda ir atšķirība, kas notiek, kā var mainīt attieksmi, jo, jo daudz kas atkarīgs no šādas satraukuma Eiropas Savienībā. Tā vienkārši ir uztvere. Jūs dzirdējat, ko teica Intfelds kundze. Koncepcija, kas eh, prasītu, ka piemēram, tādā nelielā teritorijā, Baltijas valstīs tur nav tik daudz migranti, tur ļoti koncentrēti, savukārt citās ir Rietuma Eiropas valstīs ļoti daudz iedzīvotāju, koncentrēti veidā, un migrantiem ir konflikti, varbūt arī drošības problēmas. Tātad ļoti daudz tāda veida spiedieni, kas balstās tieši uz vietējo iedzīvotāju dažādo rasismu līmeni. Jautājums ir, kādi proaktīvi pasākumi, kurus jūs veicat uh, rietumu valstīs, lai mainītu uztveri. Piemēram, kā cilvēki varbūt varētu saprast, ka migrācija arī ir nepieciešama, bet uh, fakts ir tāds, ka lik, eh, likumīgi ieceļošana Eiropas Savienībā gandrīz vai neeksistē Eiropas Savienībā. Mēs šeit eh, mainām zilās kārtības procedūru pašlaik, bet tur dalība valstis iebilst. Un ir tikai daži pasākumi, dažas, daži legāli maršruti, kā ierasties Eiropas Savienībā. Lielākā daļa no mums strādā pie šiem jautājumiem, pie iespējamā progresa. Jā, bet lielākoties šeit runa par tādiem restriktīviem ierobežiem pasākumiem, un ļoti daudz cilvēku tos arī grib. Bet mans jautājums ir tāds, kas notiek tādā valstī kā Kanāda, piemēram. Mēs zinām, ka cilvēku uztvere tāda vairāk līdzsvarota, uztver, uztver vairāk, ka migrācija var būt arī vērtība. Ne tikai balto ieceļošana, bet arī no valstīm, kur cilvēki ir no dažādām nacionalitātēm. Rasēm. Es gribētu saprast to no jūsu perspektīvas, kā jūs saskatāt, cik proaktīviem ir jābūt valdībām, cik proaktīvām ir jābūt eh, valstīm, nevalstiskām organizācijām, kā tas darbojas. Tas tās liels jautājums. Bet eh, mums šeit ir runa par dažādām sistēmām. Vai ir vēl kāds, kas vēlas uzdot jautājumu? Barbara tikko atnāca. Vai jūs gribat kaut ko jautāt vēl? Ja vēlaties uzdot jautājumu, tad Katarīna, vai jūs gribējāt? Katarīna Činičī. Jā, paldies. Starp citu, es esmu tā tiesnese, kuru tikko kā pieminēju šeit, un kā tiesnese, kā tiesneši mēs abi divi droši vien labi saprotamies, bet tas bija tā kā tāds neliels jūciņš. Arī kā tiesnese es saskaros ar šādu jautājumu esmu no valsts, no Itālijas, tikko kā no Sicīlija, no kuras es esmu. Tur ir tāda uzņemšana ka mēs pie šī jautājuma esam pieraduši. Mums Sicilijā ir tik daudz cilvēku, kas ir ieradušies pie mums, un mums ir viesmīlības tradīcija. Tā vispārīgi temats par migrāciju cilvēku, kas ierodas pie mūsu robežā, piekrastē ļoti dramatiskā situācijā. Viņi ierodas eh, kuģos, apdraudētos, viņi bēg no konfliktiem, no vajāšanas, viņi tiešām bēg no necilvēcīgiem apstākļiem. Tas ir tiešām izmisums pēc solis, nevis cerību ceļojums. Viņiem noteikti ir cerības uz labāku dzīvi, bet viņi nāk no situācijas, kuriem viņiem ir izmisums, un mēs patiešām esam centušies. Un uh, reģionā, no kuras esmu, mums ir dažādas institūcijas eh, dalībās līmenī, vietējā līmenī un arī atsevišķu pilsoņu aktivitāti, kas ir gatavi uzņemt cilvēkus, piedāvāt resursus ne tikai tad, kad šie cilvēki ierodas tieši tajā brīdī, bet arī, lai cilvēkiem turpmāk palīdzētu un uh, piedāvātu integrācijas iespējas. Man pašai strādāju ar uh, nepilngadīgiem migrantiem, un manā valstī tiešām tiek darīts ļoti daudz, šeit runa ir par valstīm. Ir arī Eiropas valstis, kas grib celt mūrus, varbūt ne burtiskā nozīmē, bet kur nav šāda viesmīlība. Nav gatavība uzņemt bēgļus, tādēļ man ir tas uzdevums, ko Klots jau arī pieminēja sākumā raugoties uz Angliju. valstis, kuriem ir kapacitāte, kuriem ir šāda tradīcija, kuriem ir atvērtība. Tām vajadzētu rīkoties, un mēs redzam sevi iepratī tām valstīm, kas ir pavisam savādākas. Ko mēs varētu darīt, lai arī citas valstis vairāk iesaistītu uzņemšanā? Un mēs varam pateikt, migrācija var būt izaicinājums, problēma, bet tai var būt arī pozitīva rezultāti. Es redzu to mazākā izaicinājumu, es to saskatu kā pozitīvu. Uh, Vienkārši lietā ir jāpieiet ar pareizu attieksmi, un tas trūks politiskā līmenī šeit, Eiropā. Vajadzēja būt tā, ka būtu gatavība to saskatīt pareizi, tā kā Birgit jau to teica, un daži citi kolēģi pastāv bailes. Nav vēlme uzņemt kaut ko, kas ir savādāks nekā pats. Mēs skatāmies uz mūsu mazajām pilsētām, uz eh, darba jautājumiem, darba iespējām, bet kā to visu politiskā līmenī var, varētu pārvarēt, kā mēs kā valstis varam izdarīt visvairāk, lai šie cilvēki tiktu uzņemti, lai patiešām būtu Eiropas ietvars tam visam, lai būtu solidaritātes politika, jo tas patiešām ļoti skumji ja ir jāredz, cik tālu lieta ir nonākusi, un ka patiešām ir valstis, kas nevēlas uzņemt cilvēkus tas ir pavisam kaut kas cits nekā autentiskā politika, kas mums ir vajadzīga. Ir citi piemēri, ir Kanāda. Varbūt, ka mēs varētu atrast pareizo pieeju, lai no izaicinājumiem veidot kaut ko pozitīvu. Paldies. Katrīna, your comment on this deadlock in Dublin, you know, that is, is obviously one of... Paldies, Katrīna, jā. Protams, eh, šis dosie ir prioritāte mūsu komitejai, un, un mēs to noteikti arī, mēs tam sekosim līdzi. Un Bārbara pēdējā. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojiet, ka nokavēju sanāksmes sākumu, bet man bija jāapmeklē cita sanāksme. Varbūt man jautājumu jau uzdeva. Man interesē readmisijas nolīgumi tieši ar Lībiju. Un šeit man interesē jūsu uh, ANO ieņēmamais uh, amats. Tad proti ANO pozīcija attiecībā uz Lībijas robežu sārdzi, piekrastes robežas sārdzi. Mārtiņš Koblers vakar izteicis, ka viņš šai ziņā ļoti noropējies attiecībā uz šo piekrastes robežas sargu apmācību un lēmumu to veikt. Viņš teica, vismaz mums deputātiem, tu visu var redzēt YouTube video. Viņš teica, ka paskatieties, jā, jāapskatās, kas tur notiek. Šeis apmācības ietveros, ko dara šiem mm, ierēģi, kam ir uzdevums eh, veikt šo apmācību. Viņi migrantus izmet uh, ūdenī no, no laivām un lūk, kā. kā Eh, cilvēki tiek apmācīti. Neskatoties uz pamatiesībām vai konvencijām, nekas tāds vispār neskaitās. Man ļoti satrauc šī situācija. Ja Itālijā arī ir eh, frontes pirmajā līnijā, tā teikt, un eh, um, mm, mēs arī piedalāmies šiet šajo, šajās uh, Lībijas piekrastes robežsardas apmācībās. Paldies! Es šķiet, ka tad jautājumu jau, jautājumu jau uzdeva. Nu, man šķiet, ka Lībijā tas skan pirmo reizi, reizi, bet mums uh, ne tikai viešņi ir klāt, bet arī viesi no ārējas darbības dienas, tad ka viņi varbūt Lībijas lietu var pakomentēt sīkāk. Nu, tad uh, došu vārdu Luīza Arboriju un tad arī citiem viesiem. Bet sāksim ar Luīzu. Vai jūs varētu atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem? Jā, paldies! Ļoti interesanti, tik uh, plaša amplitūda viedokļiem, jautājumiem, bažām, daudzām es pievienojos, ne visam, bet dažam gan. Nu, vienkārši mēģināšu atbildēt uz katru jautājumu. Pat sākumā vispārējais komentārs. Ja jums izveidojies sabiedrības viedoklis um, par kādu lietu un sabiedrību jūs uh, mm, spiež noteiktā virzienā, tad nav, nav, nav grūti pieņemt lēmumu. Grūtāk ir paredzēt tādu vadību, kas arī īstenos šo vadību un palīdzēs veidot sabiedrisko viedokli. Un jā, vadība uzskata, ka stereotīpu vai um, mēdīju darbības dēļ sabiedriskas viedoklis ir izveidojis nepareizi, tad viņam nav jābaidās to mainīt, to transformēt. Tā ir viena lieta. Nu, tad cilvēkiem var būt viedokļi. Man arī ir viedoklis par uh, nāves sodu. Uh, Bet es uzskatu, ja jūs piedarat pie vadības, tad jums eh, jāpārliecina balstoties uz faktiem. Un šķiet, ka daži cilvēki vienkārši nevēlas ticēt faktiem, nevēlas saskatīt realitāti un nevēlas mainīt savu kustības virzienu. Nu, tas tā ir. Par šo konkrēto jautājumu es nedomāju, ka mums ir. Uh, Uh, laiks, lai gaidītu, kamēr sabiedriskis viedoklis uh, dabīgā veidā mainīsies. Te nepieciešama uh, līderības vadības iesaistīšana. Jo šobrīd uh, vairāk tic stereotipiem nekā faktiem un uh, ignorē zināšanas, bet izvēlas uh, subjektīvu viedokli. Līdz ar to nepieciešami konkrēti fakti un pierādījumi. Un tur, kur mums nav šo faktu vai pierādījumu, jāizvēlas uh, vispārīgi principi vai pamatnostādnes. Thank you. Un eh, es teiktu, ka valstis, eh, kurās valda demokrātija un labklājība, un tas nav tā vienkārši sagadīšanās pēc kļuvušas tik eh, veiksmīgas. Šis valstis ir īstenojušas savus mērķus, ir gājušas uz šiem mērķiem, ir īstenojušas konsekventu politiku, un ar to tas arī izskaidrojams. Mana mm, draudzene no Dienvidu Amerikas man stāsta par situāciju tur uz vietas, un arī bija kolēģi no Filipīnām, mm, kas uh, stāstīja par situāciju Persijas līča valstīs, uh, kur 80% no darbaņēmējiem ir migranti. Lūk, katrai valstī ir savs ceļš, lai risinātu šīs problēmas. Bet uh, mēs nevaram atļauties gaidīt, kamēr sabiedriskais viedoklis mainīsies. Mums šis viedoklis ir jāveido un uh, jāmodificē, ja vajag. Mēs visi esam mūsu vēstures produkts. produkts. Es uh, ar jums runāju kā starptautiskā līmeņa ierēdne, nevis kanādiete, bet arī es esmu uh, savas valsts vēstures eh, produkts, un kad es saku, ka mūsu situācija ir gandrīz ideāla, gandrīz ideāla, nevis ideāla, nu, līdz nesenam laikam. Eh, Kanāda bija vienīgā valsts pasaulē, kur varēja uzvarēt vēlēšanās ar pro uh, migrācijas nostādni. Uh, Kāpēc tas tā ir? Nu, mums ir uh, īpaša demografiskā situācija, mums ir ļoti liela valsts, mums ir uh, liela pieredze ar migrāciju, dažādiem migrantu uh, viļņiem. Mums uh, bija ļoti veiksmīga sponsorēšanas programma palaista, kur uh, cilvēki no ciematiem, nelielām kopienām ir apvienojušies un ir um, um, savākuši līdz 30 tūkstošiem dolāru, kas ir ļoti daudz, lai atbalstītu ģimenes, migrantu ģimenes, lielākoties no Sīrijas. Un uh, nu, mums ir iespēja veikt šo pārmitināšanas procedūru no uh, citām valstīm. Cilvēki no uh, Arktikas, no Ziemeļledus okeāna nu, neiepeld uh, Kanādas ostās. Tā tas nenotiek. Nu, varbūt nedaudz tas var mainīties gad, uh, uh, drīz nākotnē, bet nu, mūsu situācija šai ziņā nav salīdzināmā ar jūsu situāciju. Bet es nevēlos lasīt jums lekcijas vai sprediķot, kas jums jādara. Es vienkārši stāstu par mūsu pieredzi. Pagājušā nedēļa izlasēju uh, stāstu Kanādas laikrakstā par daudzām kompānijām Monreālā un dažām NVO, kas strādā uh, humanitārajā sektorā. Uh, to atklāja žurnālisti. Daži kompāniju uh, darbinieki, kompāniju, kas tīra ēkas nakts laikā, kas iznes atkritumus un tīra toaletes, tad vārds sakot, uh, šīs kompānijas, bankas, NVO un tā tālāk maksāja tirgus uh, vērtību šiem tīrītājiem, un tad atklāja, ka šis tīrīšanas kompānijas uh, nelikumīgi nodarbina migrantus, kuriem maksā ļoti maz, kurus eksploatē praktiski, un viņi nezināja par to agrāk. Es uh, izlasīju šo rakstu, un es nezinu, kā uz to reaģēja sabiedrība, bet, nu, raksta tonis bija tāds, ma, migranti situācijā nav vainojami. Mēs esam vainīgi tajā, ka uh, migranti cilvēkiem, kas ir, kam dzīvē veicies uh, mazāk, tiek vēl nežēlīgi eksploatēti. Tā ir mūsu vaina. Un man tas ļoti patika. Man patika tas, tas tonis. Lūk. Es jums uh, piedāvāju dažus skaitļus, un tad par šo globālo paktu. Uh, Mēs skatīsimies. Eh, nedaudz eh, tālāk pāri mūsu šī brīža apvārsnim. Mums te jādomā uz priekšu. Īstermiņā domāšana nelīdzēs, te jādomā 20 gadus uz priekšu. Uh, par instrumentiem, kas mums būs vajadzīgi. Nu, nebūs viegli, gan jau būs arī krāpnieki un kontrabandisti un uh, eksploatētāji, bet um, mums jāmaksimalizē tas pozitīvais, kas ir migrācijā. Uh, vēsturiski mēs saprotam cilvēku mobilitāte. Uh, ir bijusi diezgan stabila. Mēs dzirdam par 9,9 līdz 3,1%, 3,3%, bet um, uh, cilvēku iedzīvotāju, tātad zemes iedzīvotāju skaits visu laiku pieaug, tā kā nu, šis skaitlis tomēr paliek ļoti konstants, nu pat jā. No 2,9 tas palielinājies līdz 3,3, nu, aptuveni 3% tie ir. Nu, tad, uh, es nezinu, nu, vai Āfrikas iedzīvotāji arī turpmāk masveidā centīsies nonākt Eiropā. Bet padomājiet, cik cilvēku bija jāuzņem Libānai pēc Sīrijas krīzes sākšanas. Tas to vispār nevar salīdzināt ar to afrikāņu skaitu, kas nonāk Eiropā. Ja mēs to salīdzinātu, tas būtu it kā visi kanādieši pa nakti būtu šķērsojuši Kanādas ASV robežu un būtu nonākuši ASV. Nu, padomājiet par šo situāciju. Un tagad šis jautājums mēs sev uzdosim un pajautāsim par racionāliem risinājumiem. Un tagad, kā es saku, es nezinu, vai šie septiņi miljoni afrikāņu gatavi doties uz Eiropu vai viņi to mēģinās darīt. Mēs uh, vienkārši zinām, ka pastāv tāda lieta, kā iekšējā pārvietošanās, un tad arī reģionālā pārvietošanās. Ļoti bieži uh, valstis vairs nav izcelsmes valstis. Ļoti bieži Āfrikas valstis uh, kļūst arī par mērķa valstīm. Un uh, arī tur atrodami nelikumīgi migranti, uh, kas cenšas vai nu tur palikt, vai nu atgriezties mājās, atkarībā no situācijas. Tātad nevajadzētu stereotipiski domāt par izcelsmes valstīm, mērķu valstīm un tranzītu valstīm. Mobilitātei pieaugot, arī mobilitāte kļūst tāda aprites mobilitāte. Un um, tas viss kļūst ļoti sarežģīti. Es tagad nevaru jums teikt, vai stāstīt par brīvprātīgo vai obligāto solidaritāti. Es varu teikt, ka mums ir bēgļu konvencija ar uh, konkrētām garantijām, kur ierakstīts, ka, cilvēka, uh, ka cilvēki kurus vajā drīkst šķērsot valstu robežas un uh, darīt to arī nelikumīgi, jo viņi gaidītu, kamēr viņam to atļaus darīt likumīgi, viņi jau varbūt būtu beigti līdz tam brīdim. Tā ka um, tas arī jāpieņem. Man ļoti nepatīk uh, um, frāze slogu sadalījums. Kas tas ir par slogu? Ļoti bieži mēs izējam no geogrāfiskā kritērija, sadalot šos slogus. Bet vis, nu, vispār, kas ir, kas ir sloks, pirmais jautājums, no otrais, kāpēc geogrāfijai te būtu viss jānosaka? Visi taču ir cilvēki, un jāpalīdz uh, šādos izmisīgos apstākļos. Un es atgādināšu, ka Nobela miera uh, balvas saņēmējs, uh, saņēmēja to arī nopelnīja, manuprāt, un at, es vēlos atgādināt par viņas vārdiem migrācijas kontekstam. Ir daudz citu faktu, ko es eh, nevaru šobrīd vēl, uz ko nevaru šobrīd atsaukties, šie uzņemšanas centri. Eh, varbūt eh, kolēģiem, draugam, kas arī ir šeit klāt, būs vairāk ko teikt par šo tēmu, bet ārpakalpojumi absolūti nepieņemams risinājums šai situācijai. Nu, Vairāk neko neteikšu šobrīd. Turklāt aiznākam nedēļ, nedēļas nogalē būšu Romā un mēģināšu uh, ieklausīties uh, šajās glābšanas operācijās uz jūras, jo šobrīd uh, tas, ko es klausījos, noklausījos par Lībiju, man likās neticami, un es vēlos vairāk uzzināt par šo situāciju. Paldies, Luīze! Lotī, varbūt tu gribi papildināt par Lībiju, varbūt, ja tev ir ko teikt. Viens no, viena no priekšrocībām vakardienas konferencē bija tāda, ka mums bija iespēja labāk sadarboties ar ārējas darbības dienestu. Un šķiet, ka vakar mums tas arī izdevās. Bet konkrēti Barbara Spinelli bija šis jautājums, ja tu vari atbildēt, lūdzu. Paldies! Jā, augstā pārstāve Mogherīnī pieskārās eh, šiem jautājumiem, runājot par eh, es migrācijas politikas ārlietu dimensiju, tad ār, ārējo dimensiju atvainojiet. Mēs šobrīd esam ļoti aktīvi visā šajā jomā, runājot par cilvēku kontrabandu, Tieši tur cilvēki visvairāk cieš, viņiem jāmaksā šiem kontrabandistiem, runa ir par organizēto noziedzību. Un mēs daudz ko darām, mums dažādas aktivitātes paredzētas, mēs cenšamies laust šo biznesa modeli, ko piekopīja kontrabandisti gan uz jūras, gan uz sauszemes, gan Āfrikā. Nu, mēs cenšamies palīdzēt veidot iestāžu kapacitāti, administratīvās struktūras, izglītot, informēt, um, lai nevainīgie cilvēki cerību uz labāku dzīvi nekļūst par kontrabandistu upuriem. Mēs runājam par uh, situāciju uzlabošanu Lībijā un cenšamies uh, piemērot holistisku pieju. Mēs nerunājam ekskluzīvi par migrāciju. Mēs uh, migrāciju vienkārši piesaistam katrai tēmai mūsu dialogā ar partneriem Āfrikā. Un mēs to darām ar sastarpējo cieņu. Un mūsu ietver partnerība, kas ir eh, jauna, uh, Tad komunikācijas eh, pieeja. Mums daudz ko dod. Mēs mācāmies eh, līdzsvarotāk komunicēt ar partneriem un ieklausēties viņu vajadzībās. Un es nerunāju tikai par finanšu palīdzību. Viņi mums stāsta par jomām, kur viņiem vajadzīga tehniskā palīdzība, ekspertīze, jo runa jau nav tikai par migrāciju. Tieši to visu mēs arī pārunājām, gatavojot Ņorkas deklarāciju. Tagad mums uh, šī partnerība ir kļuvusi pavisam tāda inovatīva. Un mēs ļoti daudz ko esam iemācījušies. Tagad mēs nekoncentrējamies tik ļoti uz sevi, bet gan uz partneru vajadzībām. Protams, tikai pieminēt ir šie piesaistes un atgrūšanas uh, faktori un uh, iemesli tam, kāpēc cilvēki dodas prom. Un, uh, te izskanēja tādi faktori kā drošība, nabadzība, vajāšana, bāts un tā tālāk. Un varbūt Eiropas Savienībā mums to ir grūtāk saprast, bet eh, tagad mēs beidzot eh, pievēršamies nevis īstermiņa fenomenam, bet ilgtermiņa sakām. Un mums ir trasta fonds, lai palīdzētu partneru valstīm īstenot dažādus projektus. Mēs piedalāmies Eiropas investīcijas eh, fonda izveidošanā ar trasta fondu, kas piesaistīs miljārdus ar privātā sektora līdzdalību un kura mērķis ir rūpēties par darba vietām, jo cilvēki vēlas drošu darbu. Un lūk, šis ir ilgtermiņa risinājums. Šāda ir mūsu stratēģija un arī ANO stratēģija, jo ANO arī runā par migrācijas dzinēju spēku, migrācijas iemesliem. Tāpat dialogs norit arī ar Āfrikas Savienību. Un šī samita ietvaros mēs varam arī konkrētāk pievērsties darba vietu radīšanai. Nu, migrācija ir arī tāda pastāv tāda lieta kā mobilitāte, un uh, tur vispār nav nekas slikts. Tad mm, nav nekā slikta, bet uh, iespējams, ja cilvēkiem arī mājās būtu labi darba piedāvājumi, tad viņi nemaz nedotos prom, ja viņus nekas neapdraudētu un ja viņiem būtu darbs. Protams, runājot par skaitļiem, eh, dalībvalstis kļūst emocionālas, bet tik tiešām mums jābūt lietišķiem, jārunā par faktiem. Es baidos, pat ja mēs eh, piedāvāsim faktus, tas varbūt nemainīs uztveres, nemainīs eh, šo stereotipisko domāšanu, vismaz netik ātri. Par Lībiju situācija ļoti svārstīga, politiķi cenšas vienoties, bet mēs ar Sofiju operāciju cenšamies glābt dzīvības. Palīdzēt cilvēkiem šeit un tagad. Tas ir operācijas mērķis. Apmācība. Piekrastes uh, robežsardzi. Ir domātam. Um, nu, lai um, arī Lībijas uh, piekrastes sargus informētu par uh, mūsu cilvēku tiesību pamatnostādnēm. Un, uh, cik es zinu, uh, tieši šādi šīs apmācības notiek. 90 miljoni šeit uh, tika, tiek piešķirti šiem treniņam šai apmācībai. Es neesmu pārliecināts par šo skaitli, bet uh, nolūks ir uh, piedāvāt um, nakts mājas, pabarot cilvēkus, uh, piedāvāt sagu, ja ir augsts. Var sakot, parūpēties par cilvēku sajūtu. šajās bēgļu nometnēs um, Lībijām. Bet piedāvāt aizsardzību. Pirms pieņemt lēmumu, ko darīt, darīt tālāk ar šiem cilvēkiem. Tad mēģināt pret viņiem izturēties cilvēcīgi. Latvija pārtrauc eh, priekšsēdētājs. Šķiet, ka gan Barbara, gan Sofija Intfelda vēlas atgriezties ar papildu jautājumiem. Atvaino, ka pārtraucu tevi, bet šķiet, ka ir papildu jautājums par Lībiju. Godīgi runājot, tas, ko jūs sakāt, eh, šķiet ir pilnīgā pretrunā prezentācijai, ko mēs dzirdējām pirms eh, pāris nedēļām. Doktoris Izelt Baudojas vienīgā organizācija, kas tur ir iekšā. Un tā informācija, ko mēs dzirdējām no viņiem, absolūti nebija nekāda saistīta ar to, ko jūs sakāt. Mēs esam iedevuši 90 miljonus eiro, un papildus tam, ka es uh, diezgan skeptiski esmu noskaņota par Lībijas robežu sārgu apmācību un cilvēku tiesībās, vai tā ir labi iztērēta nauda? Vai mēs viņiem sakām, lai viņi neved cilvēkus atpakaļ uz Lībiju, kur viņi ies bojā? Nē, varbūt mēs varētu izmantot šos 90 miljonus eiro, lai ļautu šiem cilvēkiem uzbūvētu eksistenci šeit, vai varbūt pat atgriezt viņus mītnes zemē, izcelsmes zemē. Izskatās, ka mēs šeit runājam par pilnīgi atšķirīgām lietām. Yes. Uh, Labi, varbūt uh, dosim iespēju vēl Barbarai uzdot jautājumu un uh, pēc tam atbildēm. Man tiešām pārsteidza komisijas pārstāves atbilde. Es vēlētos citēt to, ko Koblēra kungs teica par robežu sargu apmācību. Es uh, neiesaku turpināt Lībijas robežsargu apmācību. Ir ļoti svarīgi, lai ANO piedalās uh, operācijas Sofija darbībā, un um, tas nenozīmē, ka viss pēc apmācībām viss notiks labi. Pēc zināma laika jūs visi, ieskaitot uh, Rib Lībijas robežsardzi, jūs redzēsiet, ka tā atgriež cilvēkus um, atpakaļ. Un tas, ko es redzu YouTube, ko es esmu personīgi redzējis, ir redzēts, ka uh, robežsargi tiešām šauj uz cilvēkiem. Es nezinu, man jūs atbildi nešķiet pieņemam, piedodiet. Um, okay, ask both of you to come back on it. Labi, es lūkšu jūs pie tā atgriezties. Un uh, es esmu to dzirdējis no daudziem deputātiem Lībe komitejā, bet uh, mums nav uh, regulāru kontaktu ar uh, ārējās darbības dienestu. Un uh, es uh, šo to dzirdu no deputātiem, mm, bet varbūt jūs varat pie tā atgriezties. Um, varbūt arī statos kā migrācijas organizācijas pārstāvis. Mēs tiešām esam Lībijā, mēs nekad neesam pametuši Lībiju, un mēs uh, ikdienu strādājam aizturēšanas centros, tāpēc mēs konkrēti zinām, par ko mēs runājam. Runāsim godīgu valodu. Vispirms mēs ikdienu Lībijā saskaramies ar uh, neiespējamu izvēli. Ja man būtu jāizdara izvēle manā paša valstī, tā būtu Itālija. Es neizvēlētos nevienu no tiem, bet es nepārstāvu Itāliju. Tā ir pirmā lieta. Ikdienu mēs mēģinām saprast um, bez uh, konkrētiem uh, informācijas avotiem, kas būtu vismazāk uh, kaitīgais lēmums, ko mēs varētu pieņemt mazākais no ļaunumiem. Otrā lieta, mēs uh, neapmācam uh, robežu sargus, mēs esam uh, šajā izkāpšanas vietā un uh, mums nav konkrēti nekādas uh, saistības ar apmācībām. Mēs uh, gan sniedzam cilvēkiem izkāpšanas vietās um, apmācību glābšanas un meklēšanas operācijās, bet pirms divām, trim nedēļām Eiropas politiskie līderi un laikraksti sudzējās par eh, NVO, kas glābi migrantus Lībijas piekrastē. Viņus nodēvēja par vidusjūras taksī vai taksometru un apsūdzēja, ka viņi palīdz eh, cilvēku kontrabandistiem un ka viņi pat uh, faktiski saņemot uh, atalgojumu no šiem kontrabandistiem. Un mums, uh, protams, ir iebildumi pret Lībijas robežsardzi, kas veic šīs glābšanas un meklēšanas operācijas, bet kāda tad ir alternatīva? Lībijas uh, krasta apsardze rāda daudz problēmu. Patiešām tā ir, ko mēs varam darīt. Kā mēs varam izvairīties, ka migranti šajos uh, ūdeņos iet bojā, jo tā ir medaļas otra puse. Ja tur neviens nedarbosies, cilvēki noteikti ies bojā. Uh, Un izvēle, kuru, kura ir izdarīta, protams, ir apšaubāma, bet šī brīža apstākļos ir jāmazina cilvēku ciešanas pēc tam, kad viņi ir izglābti. Jā, protams, robežsardze varbūt izmanto ļaunprātīgi savas pilnvaras, bet uh, Ir tūkstošiem cilvēku, kas jūrā vienkārši noslīgs. Ir pirmkārt jāmazina, mazināt, jāmēģina mazināt šo cilvēku ciešanas, ir jāmēģina uzlabot sistēmu aizturēšanas centros, pret uh, kuru mēs kā migrācijas organizācija uh, iebilstam. Mēs kopā ar GNA uh, mēģinam pārliecināt Lībiju no šīs sistēmas atteikties, tomēr šobrīd Lībijas likumdošana paredz nelegālu migrantu aizturēšanu. Un varbūt tā nav labākā situācija, bet tāda tā ir. Un principā nelegālās migrācijas kriminalizēšana ir uh, juridisks princips, kas ir izmantots arī ļoti daudzās Eiropas valstīs. Uh, aizturēšana ļoti bieži notiek arī Eiropā. Uh, Un, protams, mēs uh, esam pret to, bet uh, Eiropa dara to pašu. Mēs mēģinam uh, mazināt ciešanas centrā. Un pēdējais punkts. Nenotiek atgriešana uz Lībiju, ne no Eiropas, jo tie, kas uh, tiek aizturēti Lībijas ūdeņos, joprojām ir Lībijas uh, teritorijā, bet ir uh, brīvprātīgas atgriešanās no aizturēšanas centriem un citām Lībijas daļām uz uh, izcelsmes valstīm šie cilvēki vēršas pie ANO un saka, ka vēlas doties mājās. Vai tas ir ideāli? Protams, nē, un Lībija arī nav ideāla situācija. Bet es gribu, lai būtu skaidrība, jo es patiesībā reaģēju uz Knudsenas kundzes sacīto mm, ārējās darbības dienas tādā. Es saprotu, ko jūs sakāt, un eh, es vērsos pie Knudsenas kundzes jo šādu lēmumu pieņem 28 valstu un valdību vadītāji. Es pilnībā saprotu, ka jūs strādājat ar sekām, bet es runāju par tiem, kuri bija politiski atbildīgi - komisija un ārējās darbības dienests. Kaut arī jūs neesat pilnā mērā atbildīgi par šiem lēmumiem, tomēr jūs esat līdzzinātāji savā ziņā. Un uh, man ir diezgan problemātiski dzirdēt, ka jūs sakat, jā, dažas problēmas ir, mēs to risināsim un mēs apmācam robežsardzi, viss būs labi. Tieši tas man vedināja uzdot šo jautājumu, jo savā ziņā Brazīja kungs arī apliecina to, ka situācija tur ir diezgan neciešama. Tātad nekādas uh, labas izvēles nav, tāpēc pastāv mm, pretrunas uh, par to, cik uh, brīnišķīgs risinājums šis ir un uh, tiem kadriem, ko mēs redzam realitātē. Abas lietas nevar būt taisnība, un šeit ir atšķirība, kaut kādas atšķirības. Piedod, Bārbara, man ir tas uh, nepateicīgais pienākums. Uh, jo visi mēs zinām, cik tas ir svarīgi, un es arī novērtēju to, ka jūs to sakat. Uh, Es, nu, es atvainojos, ka tas tā ir sanācis, bet šis ir kritisks jautājums, un mēs to varētu apspriest uh, 12. datumā. Varbūt mēs pat varētu te, tam veltīt veselu dienu un um, pievērsties uh, šim jautājumam padziļināti. Tāpēc es negribētu šeit um, aicināt Luīzi izteikties par visu pasauli Un, protams, mēs tagad netiksim skaidrībā ar visu, un mums vajadzēja šo punktu pabeigt skatīt jau pirms 15 minūtēm. Es ceru, ka es visiem esmu izrādījis cieņu, mēģinot ļaut to šobrīd apspriest, bet mums šobrīd nav tā, ka tāpēc 12. datumā mēs norganizēsim glābšanas un meklēšanas operāciju semināru, kurā visiem būs iespēja izteikties. Ceru, ka visi varēs piedalīties un uh, šos jautājumus tad būs iespējams apspriest padziļināt. Es gan vēlētos vēlreiz ieskatīties programmā, lai es um, uh, pārliecinātos, ka visi, kas vēlas par to runāt, var būt klāt, bet uh, jebkurā gadījumā tas ir jautājums, par kur mēs šodien runāsim ar koordinatoriem. Luīzai jau vajadzēja pirms laba laiciņa doties projām. Es uh, faktiski viņu esmu piespiedis palikt, gribu teikt liels paldies eh, par jūsu mm, ieguldījumu. Mēs esam formāli iesaistījušies Ņujorkas eh, procesā <clears throat> un tiksimies Meksikā. Es eh, zinu, ka tur ir iesaistīti daudz eksperti un mēs aktīvi mm, strādāsim šajā procesā. Tur mm, būs arī delegācijas no citām komitejām, tāpēc liels paldies, Luīze, par tavu ieguldījumu. Un paldies uh, arī ārējā darbības dienas pārstāvēja Knudsenes kundzei. Kolēģi, mēs uh, turpināsim šo diskusiju droši vien 12. Uh, jūlijā, kad apspriedīsim šo programmu. Liels paldies! Es atvainojos par to, ka steidzos. Nē, nē, nav par ko. Tiešām ļoti jauki no jūsu puses. Liels paldies arī kolēģiem, kas paudīja interesi par šo punktu. So, colleagues, I know this is very tight and people are... Um... Es atvainojos, kolēģis, zinu, ka visi ir um, noguruši un mums ir īsa sanāksme, visiem ir jānokļūst mājās, tāpēc es turpināšu. Pāriesim pie desmitā punkta. Tā ir prezentācija par uh, kuras sniegs Violeta Moreno Laks, kas pārstāv Queen Mary Universitāti Londonā. Un um, te iet runa par pārvietošanas uh, pasākumiem, kas uh, atbalstītu Itāliju un Grieķiju migrācijas krīzē. Es uh, aicināšu jūs uh, īsumā par to izteikties, par ko ir šis pētījums, un tad es uh, došu uzreiz vārdu abām prezentācijas autoriem. Es ceru, ka slaidījums ir redzami. Lūdzu, aiziet! Right, so thank you very much. Liels paldies eh, priekšsēdētāji un par to, ka Libe komiteja mums te ir uzaicinājusi. Mums par to ir liels prieks. Mēs vēlētos te prezentēt Libe komitejas eh, pētījuma rezultātus par migrantu pārvietošanu. Pirms mēs uh, pievēršamies pārvietošanas schēmas skaitļiem un faktiem. Varbūt īsumā pieminēšu galvenās uh, faktors. Ir trīs uh, lēmumi, kas tika pieņemti 2015. gada vasarā, tad, kad notika migrācijas plūsmas sprādziens, un Tad arī divi dokumenti pēc eh, ES un Turcijas eh, darījuma. Principā ir vienošanās par 160 tūkstošu bēgļu pārvietošanu, lai atvieglotu spiedienu, kas, nu, ir, kas, ar ko piedzīvo Itālija un Grieķija. Termiņš ir 28. septembris šogad, līdz kuram ir jāizpild 90% mm, uzdevumu, bet pagaidām tikai 10% bēgļi ir pārvietoti. Tas attiec uz visām uh, es dalībvalstīm, izņemot apvienoto karalisti un Dāniju, kurš ir izmantojušas optaut iespēju, un plus arī Lihtenšteinu un Šveici. Schēma balstās uz obligātām kvotām, kas uh, ir noteikts uh, atbilstoši sadalas mehānismam, ņemot vērā kopēju iedzīvotāju skaitu un IKP un diviem koreģējošiem faktoriem - bezdarba rādītājiem un um, pārvietošanas uh, pieredzi 2010. un 2014. gadā. Uh, iepriekšējā mm, kvotā tika atzīta aptuveni 75% uh, uh, nacionālitāte, jāņem vērā nediskriminācijas princips starp bēgļiem, kā arī īstenošanas praksi. Tas bija diezgan grūti un bija grūti saprast, kuras valsts piedarības kvalificēsies pārvietošanai. Mm rādītāji pa dalībvalstīm ir diezgan, ne, diezgan atšķirīgi. Kolēģi par to pastāstīs uh, vēlāk. Mēs uh, dzirdējām, ka pret Poliju, Ungāriju un Čehiju ir uzsākta pārkāpuma procedūra, jo šīs valstis vai nu atklāti nostājās pret režīmu, vai arī ļoti negribīgi pildīja pieņemtos lēmumus. Nu, tāšu tālāk par skaitļiem. Jā, tagad parādīsimies uz dalību valstīm, kuras to dara diezgan labi un kuras ne. Malta ir vienīgā valsts, kas līdz šim ir izpildījusi savas saistības par 100%, bet arī citas eh, dalība valstis eh, pagaidām, citas dalība valstis to nav izdarījušas. Asociētās valstis arī diezgan labi uzrāda diezgan labus rezultātus. Eh, Somija un Īrija ir uz diezgan laba ceļa, arī citas dalība valstis strādā, bet pagaidām vēl nav nonākušas uh, līdz uh, eh, vēlamiem rezultātam. Tālāk, raugoties uz valstīm, kuras uh, nepilda uh, savus uh, saistības, uh, tādu ir vesela virkne. Jūs redzat, ka Austrija, Ungārija, Polija un Čehijas republika praktiski nav pārvietojušas nevienu, ir izpildījušas 0% no saistībām, un arī citas dalība valstis, piemēram, Zviedrija, kas parasti ļoti labi uzņemas atbildību šajā jomā, kaut arī Zviedrija un Austrija ir saņēmušas daļai atbrīvojumu uz laiku, un varbūt uh, ir iespējams arī paskaidrot, kāpēc uh, tas šobrīd nenotiek gludi kā vēlētos, bet es nevaru, protams, paskaidrot, kāpēc Austrija vispār nevienu nav pārvietojusi nākamos laimu. Tagad uh, Kā skaidrot eh, labus un sliktus rezultātus? Mēs eh, apkopojām datus, veicām informācijas, tikāmies ar nacionālajiem kontaktpunktiem, NVO un eh, uzņemošajās dalībvalstīs un sapratām, ka ir nepieciešams politiskais atbalsts, lai pārvietošana varētu notikt. Kā jau Violeta pieminēja, Višagradas valstis jau no paša sākuma bija pret šo lēmumu un arī nav uzrādījušas uh, labus rezultātus tā īstenošanā. Un tas balstās uz to, ka tam nebija politiskā atbalsta. Dalībvalstis, kas uh, izvēlējās to darīt, ir rādījus, uzrādījuši diezgan labus rezultātus, un arī tās pierāda, ka politiskais atbalsts svarīgs. Būtiskas problēmas ir arī administratīvajā un uzņemšanas, uh, administratīvajā līmenī uzņemšanas iespējās. Daudzas dalībvalstis, um, kas uh, uzrāda sliktus rezultātus, eh, sastopas ar grūtībām uzņemšanas iespējās, bet, protams, tā ir dinamika, jo ir dalībvalstis, kas ir uzņēmušas uh, daudz pieteikumu, tāds kā Somija 2015. gadā ir noticis liels uh, pieaugums, un uh, pieteikumu, pietika, pieteikumu tika skatīti tik ātri, ka šīs valstis varēja izmantot uh, pēdējo trīs gadu laikā šīs uzņemšanas iespējas un uh, tādējādi ir uzrādījuši labus rezultātus. Ir arī, protams, izaicinājumi, kas um, attiecas uz neaizsargātiem pieteikumu iesniedzējiem, nepilngadējiem bez pievieno, pieaugušo pavadības, uh, kuri grūtības ir izmitināšana, tad ir arī, protams, uh, viedoklis, ka pastāv konkrēti drošības draudi, līdz ar to šīs personas ir izslēgtas no pārvietošanas schēmas, un dalībvalstis to ļoti intensīvi izmanto lai izslēgtu pieteikumu iesniedzējs no šīs schēmas. Un tas, protams, ir problemātiski, jo šīs eh, dalībvalstis arī nesniedz nekādas paskaidrojumus par to, kāpēc šie cilvēki tiek izslēgti. Nākamais slaids. Paskaidrošu problēmas Itālijā un Grietijā. Protams, ir ārēji izaicinājumi, piemēram, balstoties uz eh, nepietiekamu apņemšanos, eh, to, ka nosūtīšana notiek lēni, protams, daudz dalībvalstis izmanto arī pārmērīgas drošības prasības, bet ir arī citas grūtības - gatavības trūkums, koordinācijas trūkums starp nacionālajiem iestādēm, vietējo procedūru sarežģītība, bet īpaši Grieķijā pastāvēja, centra, pastāvēja pārmērīga centralizācija, un salas pat īpaši nesaņēma informāciju par procesu. Savukārt Itālijā bija pārmērīga pārvietoš, pārmērīgs pārvietošanas temps uz dažiem reģioniem, un tad atsevišķi reģioni saskārās ar problēmām. Ietekme, ko atstāja patvēru meklētāju uz Itāliju un Grieķiju, bija ļoti būtiska. Pieteikumi iesniedzēja bieži nesaņēma informāciju. Mēs ņēmām informāciju par valstīm, uz kurām tie ir tiesīgi doties, un informācija reizēm, ko, kas tika sniegta, balstījās tikai uz Wikipēdijas ierakstiem par attiecīgajām dalību valstīm. Uh, netika nodrošina ne, tiesiskās aizsardzības līdzekļu negatīva lēmuma gadījumā, un būtībā bēgļi nesaņēma pietiekamu informāciju, netika iesaistīti procesā un reizēm pat nezināja, uz kuru valsti viņi tiek pārvietoti. So um, so the... Papildus pārvietošanas schēmai Mēs pētījām arī tās augtu um, hotspot pieeju, kas uh, parādījās uh, ad hoc, balstoties uz uh, pārvietošanas uh, schēmas lēmumu. Pirmkārt, uh, tā ļāva identificēt pārvietošanas kandidātus, bet kopšais un Turcijas darījumu. Uh, uzmanības centrs ir novirzījies un šobrīd galvenokārt tas um, ir vērsts uz prevenciju un migrācijas kontroli. Un tas nozīmē, ka uh, Eh, uz vietas eh, darbojas dažādas iesaistītās puses, galvenokārt eh, tas ir Frontex, daudz vairāk nekā Eiropas patvēruma atbalsta birojas. Un patiesībā jaunajās regulās, kas tika pieņemta 2016. gadā, tiek runāts par pienākumu dalījumu. Valstis var izmantot uh, kompetences pārvaldības schēmas, un tas balstās uz uh, jauno regulu par uh, robežu sardzi un krasta apsardzi. Ļoti bieži tad uh, tiek runāts arī par uh, um, lēmumu pieņemšanu nacionālajai līmenī. Dalībvalstis var veidot uh, šos hotspotus, un Eurojust un Europol ir to izvērtējuši starptautiskās noziedzības kontekstā, vērtējot uh, pieņemtos lēmumus. Uh, un eh, būtībā tādējādi pārkāpjot savas eh, formulas, savas pilnvaras, kas ir noteiktas EASO regulā. Dalībvalstis vērtējot EASO piln, eh, uzdevumus un rīcību ir pārkāpušas savas pilnvaras. Also... Šeit nenotiek tikai darba pārdalīšana, jo nav izveidoti uzraudzības un tiesiskās pārsūdzības mehānismi cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā mm, bet uh, pastāv arī nepareiza administratīvā mm, prakse un vairāki uh, novērotāji šai komitejai par to ir zinājuši. Uh, hotpot sistēma pastāv paralēli Dublinas nosūtīšanas sistēmai. Uh, Un šobrīd Dublinas nosūtīšanas gadījumi ir pārsnieguši kopējo pārvietošanas gadījumu skaitu. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir jāpārstrādā saikne starp šīm divām uh, regulām, jo tās nekalpo savam mērķim. Um, Šeit ir virkne trūkumu, kas, uh, nelie, kas neļauj to pilnveidot kā pilnvērtīgu sistēmu, un uh, šīs schēmas uh, pastāvēšana kā tāda, protams, gan ir uh, ievērojams panākums politiskajā līmenī. Tas ir pirmais es centiens konkrēti pārdalīt atbildību un uzdevumus, un tas arī īsteno no Lisabonas reformu saku, saskaņā ar um, 80. pantu LSD e par pirmreizēju bēgļu pārladīšanu Un galvenie trūkumi ir jālabo, lai šī schēma varētu darboties saskaņā ar Lisabonas līguma mērķiem un pamatiesībām, izveidojot uh, kopīgu patvērumu sistēmu saskaņā ar Ženēvas konvenciju un uh, citām uh, konvencijām cilvēktiesību aizsardzībai. Galvenie trūkumi, kāds mēs esam identificējuši, minējuši tikai piecas. Pirmais ir uh, Tas, ka dalībvalstis pilnībā neiesaistās eh, sistēmas īstenošanā, tas nozīmē, ka ir pārmērīgas eh, drošības prasības, eh, zema, zemes pārvietošanas temps, ko jau mēs pieminējām. Tas apdrauda visas sistēmas efektivitāti. Mēs uzskatām, ka sodu un stimulu pakotnes trūkums uh, traucē īstenot šos lēmumus. Tas, eh, šāda sistēma varētu būt efektīvāka nekā pārkāpuma procedūra, jo tas pārsvarā noteikti par vēlu un tas varētu mm, uzlabot uh, stimulus. Otrakārt, uh, eh, bēgļu tiesības apvienot ģimenes un uh, bērnu interesu ievērošana prasa Dublinas noteikumu pārskatīšanu, un tas ir jāņem vērā jebkādā nākotnes schēmā. Uh, ir jāņem vērā arī bēgļu vēlmes, lai nu, nodrošinātu to, ka viņi uzticās sistēmai un nebēguļo. Un, ja jums par šo instrumentu ir kādi jautājumi, mēs tos vēlāk uzklausīsim. Trešais punkts, ko gribēju uzsvērt, ir tas, ka nav skaidri definēta visu schēmā iesaistīto pušu atbildība un loma. To vajadzētu labot. Uh, lai izvairītos no pārpratumiem, pārmērīgas birokrātijas, un tas arī būtu būtiski, lai nodrošinātu mm, mm, piemērotu pieeju katram no ēst tiesiskajiem instrumentiem, kā tas ir Frontex gadījumā ir nepieciešama visaptvaroša regula, kas nodrošinātu kopēju skatījumu. Ceturtais kritikas punkts ir tāds, ka ir nepieciešams nodrošināt atbildību primārajiem tiesību aktiem. Tas nav brīvprātīgi, ir tīpaši pamatiesību hārtai. Un šī, šim, tam būtu nepieciešams um, izveidot uzraudzības sistēmu, kā arī tiesiskās uh, pārsaudzības līdzekļus. To nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu. Visbeidzot, būtiskākais punkts. Uh, lai ilgtermiņā institucionalizētu pārvietošanas schēmas, tai būtu jābalstās uz atbildības dalīšanu solidaritāti, pretēji tam, ko piedāvā Dublinas priekšlikums, komisijas priekšlikuma esošajā redakcijā. Šī schēma paredz a priori meha mehānismu pārdalēji tā vietā, lai tiktu veidoti uz ārkārtas apstākļiem veltīti mehānis, balstīt mehānismu. Un ir jāņem vērā ES pastāvīgā solidaritāte, un tikai tādējādi var, tiks, var tikt īstenots 80. pants. Jā, paldies. Laika mums nav daudz, ja līdz paldies, kolēģi. Ļoti patīkami varējām uzklausīt šodien referentes. Ja jums ir tagad jautājumi, tad jums ir iespējams to uzdot. Barbaros, Barbara Spirelli. Jā, liels paldies. Morēno Lakskundzei. jūs noteikti ļoti labi pārbaudāt šo jomu un visu, ko jūs sakāt, jūs dokumenti, man šķiet, kā ļoti labi atsaucas dokumenti. Tas ļoti interesants pētījums. Vissvarīgākais man šķiet, eh, ka runa bija arī pēc eh, par atgriešanu atpakaļ, piemēram, Itālijā saskaņā ar Dablinas noliekumu. Divas līdz trīs reizes tas ir parasti vēl vairāk nekā tas attiecas parasto pārvietošanu. Ir jau arī tiesas spriedumi tāpat kā Itālijā, tāpat arī Grieķijas gadījumā. Un šajos tiesas spriedumos uh, runa ir par to, ka vairs netiek uh, atgriezt atpakaļ cilvēki saskaņā Dublinas nolikuma tādēļ, ka saskaņā ar cilvēktiesību nosacījumu to vairs nevar realizēt. Varbūt ir tas naivs jautājums, kas man ir, bet uh, kā var būt tā, ka šīs tiesas spriedumus vienkārši ignorē? Otrs jautājums. Jūs arī savā pēdējumā runa pieminējāt otru punktu, proti prioritāte, kur vajadzētu iestanot sakarā ar ģimeņa apvienošanu, kad runa ir par pārvietošanu. Tur vajadzētu rīkoties ne, nekavējoties. Ne ir vienošanās starp eh, Vācijas valdību un Grieķijas valdību. Un tas nozīmē, ka tūkstošiem bēgļu, kuriem jau, kur jau bija sasnieguši to sas, statusu, uh, lai viņi varētu apvienot ģimeni. Un varēja apvienot, apvienoties ar ģimenes locekļiem Vācijā. Tur ir ļoti lēna šī procedūra. Šīs pamatiesības ģimeņa apvienošanā. Kādā veidā mēs varētu ietekmēt šo situāciju, lai tur viss notiktu pareizi? Tiesības eh, likumi jau to paredz, bet eh, es nezinu, politisku vai kādu vēlēšanas iemeslu dēļ, tad eh, tas nenotiek. Vācija ir uzspiedusi Grieķijai ņemt atpakaļ cilvēkus, un Grieķija tad to ir pieņēmusi šo bēgļu plūsmu samazināšanu. Thank you, Barbara. Paldies, Barbara. Veržjā kundze, lūdzu. Oui, à mon tour, je voudrais vous... Jā, es arī vēlos pateikties eh, jums par mm, šo skaidrojumu. Es vēlos pajautāt, mm, vai šis pētījums bija tīri juridisks, mm, vai arī jūs bijat uz vietas tur un eh, veicat novērojumus. Man ir trīs papildi jautājumi. Jūs runājat par ievainojamajām iedzīvotāju grupām, kas nonākuši īpašas grūtībās, un dalību valstīm ir problemātiski uzņemt tieši šos cilvēkus. Jā, man ir pareiza informācija. Bet šķiet, ka Grieķijā cilvēki, uh, kas gaida uh, uzņemšanas centros um, Grieķu salās, ir šie ievainojamie, īpaši ievainojamie bēgļi. Vai jūs tam piekrītat, un ja jā, tad kāda aizsardzība viņiem tiek piešķirta? Un kā jūs tiekat galām? Nu, pēc uh, šāda ceļojuma principā jau pilnīgi normāli, ka cilvēks ir ievainojams un uh, trausls un varbūt uh, nestabils, un viņam nepieciešama palīdzība. kas notiek ar šo cilvēku atgriešanas procedūru. Šķiet, ka viņus līdz šim sargājusi Eiropas procedūra. Un tad jūs pieminējāt arī apelāciju. Šķiet, ka tagad eh, cilvēkiem ir izvēle. Vai nu brīvprātīgi atgriezties, nu, kā to sauc, tad brīvprātīga atgriešanās vai un viņam tad būtu jāatsakās no jebkāda veida apstrīdēšanas iespējas, kas it kā ir pretrunā ar Eiropas normām, vai jūs to varētu apstiprināt šķiet, ka pastāv arī komisijas decembra lēmums par Grieķiju, kas nedaudz uh, uzspiež Grieķijai šo režīmu. Vismaz mēs dzirdējām no iekšliet ministra, Grieķijas iekšliet ministra vakar plenārsēdē kaut ko tam līdzīgu. Vai jūs esat dzirdējuši par šādu rīcības plānu un uh, tad kādu secinājumus jūs izdarat no tā? Katrīna Čiličī. Tā mazliet būtu pēdējiem jautājumam. Uh, jo mums ir eh, vēl pēdējais punkts par trauksmes cēlājiem. Katrīna lūdzu. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu teikt paldies uh, profesoriem Moreno Laks. Es esmu itālieta, tādēļ tas man tieši skar visi šie viedokļi, kas tika pausti, domas, kas tika izteiktas. Uh, Tas arī manai valstī, uz manu valstu raugoties, ir redzams, ka tas ļoti daudz, kas tur nedarbojas, bet tas ir jāatzīst visos līmeņos, ka ir uh, veikti lieli centieni un, uh, lai uzņemtu daudzos migrantus, kas pie mums ierodas tieši Sicīlijā. Es pati esmu no Sicīlijas. noteikti Itālijā arī ir tādas situācijas, kad viss labi nedarbojas, ir arī aizkavēšanās, uh, patvērumā pieteikumos, bet Itālija izdarīs ļoti daudz, tiešām daudz, ir īpaši raugoties uz īpaši apdraudētiem cilvēkiem, uz uh, nepilngadīgajiem, kuriem nav neviens līdz, kas viņus pavada. Tādēļ man ir mans jautājums. Jūs uh, runājat par Dublinas uh, regulas reformu. Jūs teicāt, jā, mēs gaidām, mēs visi gaidām Dublinas reformu. Bet man tomēr pārsteidz, ja redzu, kā izskatās jaunās perspektīvas. Jūs sakāt, ka šī reforma varētu sniegt ieguldījumu atbalstu tādām valstīm kā Grieķija un Itālija, kas ir veikuši vislielākos centienus, lai uzņemtu migrantus. Man tomēr ir vēl vairāk jautājumi. Gribu jautāt tieši par nepavadītajiem, nepilngadīgajiem. Viņiem faktiski jebkurā ziņā, jebkurā izpratnē, vajadzētu īstenot uh, tādu prioritāru pieeju attiecībos viņiem raukoties uz ģimeņa apvienošanu, uz patvērumu piešķiršanu. Tas ir jāņem vērā Dublinas, uh, Dublinas, Dublinas reformā. Jā, nākamā runātāja tagad uh, vārds atbildēja Moreno kundzei. Pirmais jautājums par Spineliekunga, par uh, Dublinas pārnesumiem un par uh, pārvietoto skaitļiem. Ir divi lieli lēmumi, ko pieņēma uh, Strasbūras tiesa, dara kā starp uh, Šveici attiecībā uz Itāliju un starp Bēļģiju un Ungāriju. Ja to pareizi interpretēju un to daru labā paļāvībā, uh, tad, eh, tad ir de jure eh, pārtraukums šeit tik pieņemts Dublinas eh, pārceļšanas sistēmā attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem. Jā, kādreiz, diemžēl, cilvēki netiek informēti, kā Natašiem mums arī atgādināja, un viņi nesaņēma neiesniedz oficiālu pietiekumu, kad ierodas šajos karstajos punktos. Un uh, Dublina netika piemērot, nekas netika piemērots, un uh, tad, protams, ir jābūt, uh, kad uh, apvienotās karalistas augstākā tiesa to interpretēja. Jā, tad iznāk tādas situācijas, kad nav nekāda aizsardzība. Tālāk par apvienošanos ir Dublinas divi regulējumu. Tur ir runa par šo ģimeņa apvienošanu, tā ir prioritāte 7. pantā, 7.8. laikām pamatiesību hartā. Par to ir runāts 8. pantā. Cilvēktiesību konvencijā un uh, ir uh, saskaņā to ir uh, jā, jāievēro šie principi, jo apvienošana ir uh, bērnu interesēs, ir uzsvērta atkarības sasaiste starp eh, ģimeņu apvienošanu saistību, un tad ģimeņa apvienošana šeit ir prioritāte. Nav nekāda juridiska iemesla to šeit uh, samazināt šo standārtus, kas balstās uz uh, Dublinu, varbūt ir kaut kāds ideoloģisks vai vismaz politisks, kaut kādi motīvi, pēc tam visam ir uh, apakšā un ka tādēļ ir kaut kāda aizkavēšanās šo principu īstenošanu. Par metodoloģiju, kādu mēs izmantojam šajā pētījumā, uh, Eh, arī Natāša par to pastāstīs, es atgriezīšos. Pie Grieķu salās, pie aizturēšanas centriem. Jā, tas ir eh, vietējās Grieķijas likumos paredzēts, ka tie tika piemēroti, tas ir jāsaprot, kā ir prasības arī starp Eiropas Savienības un Turcijas vienošanos. Un cilvēki, kas ierodas karstajos punktos pēc 28. martā 2016. vienalga, vai viņi parasti E, kvalificētos, lai viņus atbrīvotu, tad viņi nevar gūt labumu no piedarīšanas šajā schēmā. Tas bija e, e, Turcijas un Eiropas Savienības līgumdēļ. Man jāsaka, ka tas faktiski pārkāp Eiropas Savienības tiesības, jo šī pārvietošanas schēma ir būtiska un tur nav šāda iespēja paredzēta pamatoties uz šiem datumiem. Un Eiropas Savienības tiesa un pirmās instances tiesa eh, teica, ka šis eh, darījums starp Turciju nav uh, eh, subjekts šeit uh, interpretācijai. Un uh, Eiropas Savienības Turcijas uh, vienošanās uh, izmantošana, lai varētu kaut kādā veidā juridiskās normas uh, par pārvietošanu izmantot, tas nu, nav iespējams. Ir īpaši aizsargājums personas cilvēki karstajos punktos. Uh, Tur ir Strasbūras cilvēktiesība tiesas spriedums par viņiem un arī e, vadlīnijās par uzņemšanas nosacījumiem un par e, nosacījumiem par patvērumu piešķiršanu. Šāda readmisija, ja, e, tas nozīmē atgriešanu atpakaļ. 2016. gadā mēs jau, jau bija Milāna Lekatunga e, lieta Strasbūras tiesā un e, Turcija Nu, ja tas viss tā būtu, tad jau Turcija būtu paradīze zemes virsū. Tie ir cilvēki, kas ir faktiski ļoti aizsargājami. Viņi nemaz nav spējīgi šādu piespiestu readmisiju ar piespiedu um, pasākumiem saskaņā ar uh, trešo pantu uh, realizēt. Tas nav vienkārši iespējams. Tātad uh, juridiskie līdzekļi, pārsūcēšanas iespējas saskaņā ar uh, juridisko literatūru, tas, tā būtu iespēja, ja 54. Eh, pāns, ja jūs paraugāties pamatiesību hartā, tur arī par to runāts. Neko neesmu dzirdējis par šo rīcības plānu, ko jūs pieminējāt, par to neko nevar pateikt. Un tālāk par Itālijas gadījumu. Itālija ļoti daudz ir vairāk darījusi nekā tas, eh, ko varētu nosaukt par tādu godīgu daļu. Tāda daudz, daudz vairāk, pozitīvāk. 80. pāns ja mēs to ņemam kā juridiski saistošu normu, tur Itālija ļoti ir pārsniegusi to, kas no viņas prasīts. Tātad eh, nevajadzētu izdarīt šeit spiedienus Grieķiju un Itāliju turpināt vēl kaut ko vairāk darīt. Par maniem komentāriem par Dublinu reformu. Es nedomāju, ka tā ir pozitīva reforma. Tas bija nepareizi saprasts. Es domāju, jo Jā, tas ir pamatīgs solis atpakaļ, raugoties uz uh, patvērumu pieprasītājiem un bēgļiem. Bet viena pozitīva lieta, ka, ko varētu darīt, ja šīs priekšlikums paliks, tad varētu būt eh, sadalīšana kā pastāvīga daļa kopīgajā patvērumu piešķiršanas sistēmā. Jo, protams, ka šīs uh, ārkārtējās krīzes situācijas uh, un šās apinīcio mehānismas, lai varētu būt piemēros, lai godīgi sadalītu bēgļus eh, visur Eiropas Savienībā, es domāju, jā, reforma varētu ieviest tādu sistēmu, kas tie varētu tikt uzskatīt par normālu Eiropas Savienības patvērumu piešķiršanas sistēmas. Pilnīgi taisnība. Ja Dublina tiks eh, piemērota, tas prasītu patvērumu Un tur būtu jāraukās, eh, kad Eiropas Savienības Turcijas darījums būtu prevalējošs. Un ja otrā iespēja būtu aizsardzība pie ārējām robežām, vai, piemēram, tā kā Itālija un Grieķija, šis darbs, smagais darbs, ko Itālija Grieķija pad padarīja, tad eh, tas eh, teorijā šis sadalīšanas vai pārējais schēma tad vajadzētu pāriet uz tādu normālu darījumu, tādu, kas darbotos visu laiku. Tātad subsidiariāra aizsardzība starptautiskajai aizsardzībai tad būtu daļa no starptautiskām tiesībām. Jā, tas faktiski iznāk paradoksāli. Tātad tas ir metodoloģisks punkts, par kas vēl bija izvirzīts, un tad es gribēju dot īsi vārdu Natašai. Pavisam īsi par metodoloģiju. Es e, izvedu e, intervijas e, dalību valstu kontaktpunktos, dalību valstīs. Tas bija viens no būtiem. Mēs saņēmām atsauksmes rezultātus. Kā dalība, sadarošās dalību valstis nevar pieņemt uz bēguši viņiem nesot kur. Un tas, ko Mēs iesakām arī pētījumā, ka būtu labi pārbaudīt, vai tas, kas, par, kas paredzēts, vai tas, kas patiešām notiek, uz ko ir atsauce. Lai patvērumu meklētājiem, kas piedalās šajā pārdarīšanas schēmā, tātad kādas iespējas viņš šeit var izmantot. Mēs uh, esam uz vietas veikuši Itālijā un Grieķijā. Mēs veicām intervijas iestādēs un NVO un arī runājām ar bēgļiem, bet, protams, ka mēs nebijām šajos uzņemšanas centros un tam līdzīgi. Šie pētījumi ir lieliski. Nu, mēs varētu par tiem vēl runāt un runāt un runāt, bet nu, mums uh, nav tik daudz laika šodien. Uh, Diemžēl, un mums vēl ir viens punkts par trauksmes cēlējiem, nu, re, referents arī ir ieradies, un līdz ar to vēlos jums pateikties par darbu pie pārmītināšanas dosjē, un nu, cerams, ka šī, šis pētījums palīdzēs politikas veidotājiem, un mums taps ļoti laba un veiksmīga politika rezultātā. Paldies! Mm. Ļaujiet man vēlreiz uzslavēt jūsu darbu, un tad, cerams, varēsim atsaukties uz jūsu darba augļiem arī vēlāk. Un... Un es uh, noteikti pastāstīšu riskāk jau arī par to, kas te šodien notika. Tātad mēs esam uh, praktiski mm, nonākuši pie pēdējā punkta darba kārtībām. Mēs skatām atzinuma projektu 5. jūlijā. 5. jūlijā pasākums, kas skar e, paredzēts pasākums, kas skar likumīgos pasākums, kuriem aizsargāt trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs. Tātad 2017. gadā mm, gatavojamies naklājā ar šo mm, mūsu vērtējumu komisijas priekšlikumam. Atbildīgā komiteja ir jūrija un atzinuma sagatavotāja ir maitē. Viņa pacietīgi gaidīja un tagad viņa prezentēs atzinuma projektu. Paldies! Paldies! Tiešām bija ļoti interesanta diskusija. Tas, ko varēja dzirdēt, diemžēl nevarēja dzirdēt visu, bet uh, tas, ko dzirdēju, bija ārkārtīgi interesanti. Labi, ka vismaz kaut ko es paspēju vēl sadzirdēt. Tagad par šo tēmu, un te jāstrādā ātri. Pirmais, kas mums jādara. ātri jāsagatavo atzinums, jāpalīdz jūri komitejai. Ir bieži vairāk gadījumi Wikileaks, LuxLeaks. Un tie, kas norāda uz to, ka kaut kas nav kārtībā, trauksmes cēlēji, protams, nav iespējams, ka viņi pēc tam tiek sodīti, jo viņi mums, lūk, ir norādījuši uz situāciju. Viņiem atriebjas, viņus vajā. Tātad jāparedz starptautiskā aizsardzība šiem cilvēkiem. Runa ir arī par tādiem skandaliem, kam ir pārobežu konteksts, nodokļu nemaksāšana, korupcija. Un tātad jāskatās, lai beidzot tiktu pieņemts attiecīgs ietvars, noteikumu ietvars. Eh, parlaments jau vairāk kārt par to ir diskutējis, kā visefektīvāk pasargāt šos cilvēkus. Vakar notika uzklausīšana panā komitejā un jūrī komitejā tieši par šo tēmu. Ko varu jums teikt? Es uh, pazīstu konkrēti cilvēkus, kas uh, cieši, jo eh, viņi mums ir palīdzējuši, viņi ir norādījuši, ka kaut kas nav kārtībā. Piemēram, runājot par uh, lidostu Spānijā un uh, invalīdu situāciju lidostā, un tur bija cilvēks, kas daudzus gadus ir strādājis, uh, lai beidzot visiem mm, kļūtu zināma šī negodīgā prakse, kas tur tiek piekopta attiecībā uz invalīdiem. Uh, Un jā, tagad lietas rostā ir uzlabojušās, mm, bet eh, šo cilvēku atlaida no darba. Lūk, tā tas notiek. Bet tie, kas tiešām bijuši drosmīgi pilsoņi un ir norādījuši uz to, ka mm, notiek uh, eh, cilvēktiesību pārkāpums savā veidā, mm, viņus pašus eh, vajā un soda. Tas nav iespējams. Tieši cilvēki, kas savu pilsonisko pienākumu izdara, tiek sodīti. Svarīgi ir uh, izdarīt šo darbu līdz beigām. Mm, tīpaši, ja runa ir par mūsu komitejas kompetenci, mēs esam atbildīgi par mm, cilvēku tiesībām. Te runa ir par konfidenciālo informāciju un uh, juridiski ak, uh, efektīvu aizsardzību. Un tas viss ir ierakstīts Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Jāspēcina juridiskas ietvars šādām situācijām. Pagaidām mums pietrūks likumdošanas, un pēciešām horizontāla likumdošana, droši informācijas uh, nodošanas kanāla, informācijas uh, aizsardzība un piekļuva tiesas procesam. Um, aizstāvjiem. Pirmā viedokļa apmaiņa notika, nav vienkārši, jo runa ir par īpaši ievainojamiem cilvēkiem, un uh, mums jāstrādā caurskatāmi un ātri, uz ko jau norādīju. Lai uh, nekur nesanāktu tāda kavēšanās Es esmu gatava visiem palīdzēt, ja ir kādi jautājumi. Un ceru uz jūsu sadarbību. Paldies, Maite, jā, ļoti interesants aspekts, ko jūs te izgaismojāt. Mums tikai Denis Dions ir klāt, vienīgais ēnu referents. Kostakungs, jūs arī esat ēnu referents. Es un D referents, ēnu referents. Ā, man ļoti žēl, Jūs nebijat manā sarakstā. Nu, jūs bijāt sarakstā. Nu, labi. Es esmu noguris droši vien. Droši vien šis uh, ceturtdienas nogurums man iestājies. Uh, jo, protams, jūs esat ēnu referents no S&D. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētā. Nē, viss ir labi. Dārgie kolēģi, paldies. Uh, referentei par atzinamo prezentāciju. Nu, tiešām jāparedz attiecīga aizsardzība trauksmes cēlājiem ES līmenī. Parlaments izdarīs spiedienus komisiju, bet komisija nav vēl sagatavojusi normatīvu priekšlikumu. Tas ir skandāls. Ja trauksmes cēlājus uh, tiesās un sodīs, un savukārt lielās korporācijas var arī turpmāk nemaksāt nodokļus, uh, nesankcionēti, kaut kas Eiropas Savienībā nav kārtībā. S&D grupa ir skaidrs, ka trauksmes cēlēji spēlē nozīmīgu lomu atklājot uh, pārkāpumus, noziegumus un nelikumīgu rīcību. Mm, trauksmes cēlēji ir uh, izšķirīgi, lai pasargātu sabiedrības ekonomiskos intereses, nodrošināt sarskatāmību, apkarot starptautisko uh, organizēto noziedzību un nodokļu nemaksāšanu. Un viņi ir galvenais pīlārs eh, pret korupciju un eh, arī tie, kas eh, sauc pie atbildības milzīgas korporācijas un koncernus. Un šādi mēs uzzinām par slepenām lietām, lietām, par kurām citādi mēs nekad mūžām neuzzinātu. Trauksmes cēlēji ir eh, funkcionējošās demokrātijas neatņēmama sastāvdaļa, un viņu aizsardzība ir svarīga vārda brīvībai, viedokļu plurālismam, demokrātijai un mieram. Es piekrītu pre priekšlikumam jāharmonizē trauksmes cēlēju aizsardzība ES līmenī, jāsagatavo horizontālais ietvars, Līdzīgi referentei esmu par sūdzību sistēmu un neatkarīgo ES struktūru jāpalīdz uh, trauksmes cēlējiem gan uh, ES iekšienē, gan ārpus ES, lai uh, tiktu pie informācijas. Trauksmes cēlēji rīkojas uh, pakļaujot sevi augstam profesionālam privātiem riskam. Un uh, dārgi samaksā bieži vien par savu drosmīgo rīcību. Tu varētu padomāt par kompensācijām, atalgojumu, nezinu, kaut kāda veida uh, atlīdzību šiem cilvēkiem. Nezinu, kā tas var izskatīties. Varbūt nu, parlaments varētu piešķirt arī trauksmes cēlēju balvu, kas varētu būt tāds labs veids, kā um, pievērst sabiedrības uzmanību šiem cilvēkiem. Es uh, sagaidu mm, labu sadarbību ar referenti, lai panāktu uh, eh, traksmas cēlēju aizsardzību visaugstākajā līmenī. Ļoti interesanti par balvu. Uh, kā to var atspoguļot atzinamā, es nezinu, bet nu, kāpēc nē? Paldies, Roberta Trunas Nino Melo vārdā no PP. E Paldies priekšstādātāji, nu, namēl no atvainojas par savu prombūtni. Viņš eh, labprāt piedalītos diskusijā, bet viņš ir eh, panna komitejas delegācijas braucienā uz Portugāli šobrīd. Um, viņš droši vien kaut kur tur. Bet viņš pasakās referentē par labu darbu un labu sadarbību ar N referentiem. Papildus informācijas apmaiņai iestāžu starpām, papildus labākai sadarbībai viens no. Uh, korupcijas apkarošanas, noz, organizētās noziedzības apkarošanas instrumentiem tieši trauksmes cēlēji. Ja mēs iedrošinām cilvēku ziņot par eh, noziegumiem, par eh, negodīgu rīcību, ļoti palīdzētu lietas uzlabot gan valsts pārvaldē, gan eh, privātajā sektorā. Valsts pārvaldē šādi var atklāt publisko naudu nelikumīgo izmantošanu vai tam līdzīgu, lai tātad pasargātu arī Eiropas Savienības intereses. Šādi mēs um, saņemam šo vērtīgo informāciju. Nesenie skandāli, ko palīdzēja atklāt trauksmes cēlējiem, ir nodokļu nemaksāšana un nelegāla noklausīšanās. Uh, Panama uh, dokumentu, dokumenti šis uh, skandāls jau pierāda, cik trauksmes cēlēji ir svarīgi um, mūsu demokrātiskajā sabiedrībā. Nu, no mēlu ir gatavs uh, turpināt sadarbību ar, ar referenti un, un referentiem pie šī svarīgā dosjē. Lielas paldies! Un uh, Denis Jon Goe, I'm referents. Paldies priekšsēdētāji un uh, Tik tiešām apsveicu referenti ar uh, atzinama projektu, ļoti inteliģenti sarakstīts, ļoti noderīga informācija tur iekšā. Divas um, piezīmes. Pirmā skar plašāku ainu. Mm, es arī esmu uh, referents uh, uh konta komitejā un. Uh, Mums bija vairākas tikšanās. Komisija precizē, ka strādā pie novērtējuma un uh, savas idejas prezentēs septembrī. Tad ir atsauces tekstā par šo procesu, kas turpinās, un tas uh, motivē komisiju tik tiešām skatīt šajā tām kā prioritāti, lai darbus nopaļot laicīgi. Un otrais pamatojoties uz uh, mana ziņojuma budžeta kontrolas komiteja, ko pieņem februārī, sagatavot parlamentu rezolūciju par trauksmes cēlēju lomu Eiropas Savienības būtisko interešu aizsardzībā. Un es to nesaku, lai uzslavētu savu ziņojumu, bet um, tāpēc, ka tur rezolūcijā bija svarīgi elementi, kas, uh, kas saskan tieši netieši ar šo tekstu. Piemēram, runājot par trauksmes cēlēju definīciju. Mums jau ir pieņemts eh, teksts, kas ir ļoti svarīgs, manuprāt. Tur eh, runa nav tikai par to, ka informācija ir patiesa, bet eh, mm, interesanti arī tādi gadījumi, ka trauksmes cēlēji tic no visas sirds, ka informācija ir patiesa. Uh, nedrīkst tāpēc viņus vajāt, jo viņi ir ticējuši tam, pat ja informācija ir izrādījusies nepaties, un tad viņi nav tajā vainojami, tas ir svarīgs aspekts. Un tad es redzu mm, atzinuma tekstā arī vienu lietu, kas saskana rezolūciju. S&D arī teica, ka vajadzētu izveidot neatkarīgu struktūru. Un vakarā saņēmu informāciju no Eiropas ombuda, viņi ir gatavi ieskatīties šajā idejā. Kā varam to darīt? Varam deleģēt šo kompetenci Eiropas ombudam. Tā ir ideja. Bet, nu, viņi ir atvērti, un kāpēc lai to neizmantot? Trauksmes cēlēji varētu būt arī ierēģi Eiropas iestādēs, un arī tad viņam jānodrošina aizsardzība. Dažās aģentūrās tas tā nav vēl. Šie pasākumi juridiski būtu jau sen jāievieš, bet tie vēl nav ieviesti. Ne visur. Es nezinu, kā, varbūt šeit eh, par to nav jārunā, bet um, mūs sarūktināja rezultāts eh, pie komercnoslēpuma direktīvas, jo tieši tur uh, trauksmes cēlēju aizsardzība nav atrunāta. Tas arī ir atrunāta, bet nav nodrošināta simtprocentīgi. Uh, Mm, tur mums kaut kas tāds būtu ļoti vajadzīgs, un es tikai norādu jums uz šo tekstu, kas varētu būt nedaudz pretrunīgs. Paldies, uh, uh, Diana kungs un uh, Dejonga kungs vai, vai, vai kāds vēl. Vēlas uh, izteikties Katrīna Činičī, lūdzu. Jā, paldies, Klaudijā, patiešām ļoti īsi. Es arī kontu komitejā skatīju šo kolēģi pieminēto dosieru. Un man ir zināma pieredze no Itālijas. Par um, darba ņēmējiem, trauksmes cēlējiem, kas var sniegt svarīgu informāciju par fiskāliem noziegumiem, par uh, finanšu noziegumiem, par korupciju. Tas viss var būt ļoti svarīgi. Un citādi es pievienojos kolēģiem. Paldies par! paveikto un, nu, nu, un jau iepriekš pasakos par turpmākiem darbiem. Jā, ievāc informācija gan mm, struktūra iekšienē, gan, gan ārpus, ja varam to darīt, jāizstāv cilvēki, kas šo informāciju sniedz. Eiropas Savienība vajadzētu arī harmonizēt tehniskos noteikumus, juridiskos noteikumus, lai viņam būtu aizsardzība arī no atriebības un no uh, negatīvām uh, sakām karjeras veidošanai vai arī uh, no uh, draudiem privātajā dzīvēm. Nu, tieši cilvēki, kas izdara savu pilsonisko pienākumu, viņam ir jāpalīdz. Un šis darbs ir svarīgs. Un, kā teica referenta, varbūt uh, var vēl pātrināt šos darbus, jo instruments ļoti svarīgs, lai apkarotu tieši finanšu noziegumus visu pirms. Tāpēc pilnībā atbalstu visu, kas ir izdarīts. Paldies, um, Katrīna. Maitē, tu, tu vēlēs uh, noslēgt. Jā, labprāt. Uh, paldies uh, jums par saprātni, par komentāriem atgādināšu. Līdz 4. jūlijam var iesniegt um, grozījumus. Ja visi piekrīt, nu tad mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos. Uh, Un uh, vēlreiz liels paldies jums! Un tas bija pēdējais jautājums. Paldies, kolēģi, paldies, ka izstrādājāt līdz uh, pašām beigām. Paldies uh, visiem, kas palīdzēja organizēt šo sanāksmi. Jauku nedēļas nogali, citi jautājumi te nekā nav. Līdz ar to ir sanāksmes beigas. Nākamreiz tiekamies 26. jūnijā. Paldies!